Colleghi, anche se eh, non vedo una grandissima. Darbie kolēģi, es redzu, ka šeit nav pārāk daudz. Nu, jums ieradušies, taču mums jāsāk ir šodienas sēde. 15 minūtes akadēmisko ceturdaļu stundu esam gaidījuši. Es ceru, ka citi kolēģi mums eh, vēl pievienosies. Dargie kolēģi, Sirsnīgi sveicu Džonu Belu. Bioekonomikas uh, uh, direktorāta direktors. Pētniecības ģenerāla direktorātā viņš uzstāsies un teiks pāris vārdus par programmu Pārtika 2030. Tas ir ļoti nozīmīgs projekts. Nozīmīgs arī Agri ģenerāla direktorāta runa iet par pētniecības un inovāciju pielietošanu. Runa iet par zināšanām, digitālo ekonomiku, lauku apvidos. Ir izstrādāta strateģiska pieeja, kas ir ļoti nozīmīga dažādošanai un ilgspējīgu pārtiks produktu sistēmu radīšanu, kas būtu konkurētspējīgāki un arī ar augstāku pretestības līmeni. Ceru, ka pēc eh, Belkonga teiktā mēs varētu diskutēt par šiem jautājumiem. Un nekavējoties dodu jums vārdu lūdzu. Uh, Grazie, Mīla. Uh, eh, Dr. Paula de Castro has been a great. Paldies. Paula de Castro kungs bija ļoti labs līderis, um, domājot par sistēmisku pieju pārtikas un uztura drošumam, kad Milānā doktors De Castro ar kolēģiem sāka strādāt, veido, veidojot šo struktūrālo pieju mm, lauka saimniecības un pārtikas mm, sistēmai. Es turpinu viņa darbu, pastāstīšu par to, kā mēs skatām pārtiku un uh, Uh, uzturu un tiecīgas sistēmas. Mm, esmu bioekonomikas direktorāta direktors, izpētes un inovāciju ģenerāldirektorātā. Mēs jau daudzus gadus pētam tendences mm, šajā jomā, mēģinā, mēģinot izdarīt arī secinājumus, ko tad centīšos jums arī piedāvāt šodien. Es mm, runāšu ar jums šodien par pārtiku 2030. Pirmo reizi mēs izpētes un inovāciju stratēģiju esam piemērojuši pārtikas un uztura attīstības tendencēm līdz 2030. gadam, kad ceram to um, ievirzīt um, noturīguma sliedēs. Runājot par uh, pārtikas un uztura drošumu, uh, ilgtspējīgums uh, ir tā neatņemama sastāvdaļa, un te ir trīs uh, pamatvēstījumi. Uh, Mm, pārtika, pārtikas uztura sistēma ir um, milzīgs izaicinājums. Ir un paliek milzīgs izaicinājums nākamo 20, um, 30 uh, gadu laikā. Mums līdz ar to tas jāskata sistēmiskā veidā. Uh, no lauka līdz šķīvim jāplūko visa sistēma, visa ķēde, jāskatās uz to, kas notiek lauku reģionos, uz lauku reģionu potenciālu, uz pārtikas nozari, uz visiem dalībniekiem. Un trešais aspekts. Tur, kur pastāv Eiropas Savienības politika, tur pastāv arī zināmas saistības, kuras dalībvalstīm ir jāīsteno. Mums ir ambīcijas, izpētes un inovāciju jomā. Un mums ir arī saistības piedāvāt risinājumus cilvēkiem, kas varbūt ir ļoti tālu no Briseles un kam šie risinājumi ir ļoti vajadzīgi. Un tad jānodrošina konsekventa politika. Vispār tie, kas uh, nodarbojas ar izpētni inovācijām, nevienmēr uh, tiek aicināti piedalīties koplāmuma procedūrās, ne, ne, ne bieži šeit viesojas. Uh, Bet uh, mēs gan veidojam politiku līdz 2040. gadam, un mēs sadarbojamies ar investīciju fondiem, ar struktūru fondiem, un man šķiet, uh, mums visiem tas jādara kopīgiem spēkiem. Lūk, um, apakalipses scenārijs, uh, ideāla vētra pēdiņās. Jūs uh, saprotat, uh, ka mūsu sabiedrība šobrīd ir uh, daudz izaicinājumu. Un, kā prezidents Makrons teica, mums nav citas planētas, kur varētu paglāpties. Mums nav manevrēt spējas runājot par bioresursiem un uh, par to, par alternatīvu šai planētai. Tagad um, parlamentam un citām iestādēm būs eh, jāpieņem diezgan smagi lēmumi, un tad eh, nemaz tik daudz laika nepaliek, lai īstenotu mm, šos lēmumus līdz 2030. gadam. Divi ar pus sasaukumi principā, runājot par parlamenta darba schēmu, bet jāizdara ir ļoti daudz. Eh, paskatieties klimata pārmaiņas mūs apdraud, eh, pārtikas eh, atkritumi. Mm, Eiropā to ir mm, visvairāk pēc ASV un Ķīnas. Pārtikas atkritumi ir jāapkaro trešdaļa šobrīd eh, no tā, ko mēs saražojam, tiek izšķērdēta. Un uh, tas nozīmē, ka mums attiecīgi jārestruktūrizē mūsu kapacitātes, un uh, tad mēs jau varēsim ļoti daudz ko ietaupīt. Konferencē Polijā, Katovice, mēs tieši pētīsim, kā uzlabot lauksaimniecības uh, un pārtikas uztura sistēmas, lai mazinātu oglekļa emisijas. Turklāt, uh, varbūt cilvēki tam neizsako līdzi, bet. Um, nesen mūs atrīcināja viesulvētru virkne, kas Atlantijas okeāna austrumos mm, ir izcēlušās un rezultātā, teiksim, tur, kur parasti notiek ugunsgrēki, notika plūdi. Tā kā viss mainās, Uh, Polijā, Francijā uh, mainās, uh, principā, gada laika rotācija, un līdz ar to um, no, mainās arī ražas novākšanas laiki. Tam visam ir jāpielāgojas un tam visam ir jāsako līdzi. Ja paskatāmies uz noturīgās attīstības mērķiem, nu, tad redzam mūsu mērķus aptaukošanās jomā un bada apkarošanas jomā. Īstenībā uh, Tagad vairāk cilvēku pasaulē cieši no aptaukošanās, nevis no bada. Bet um, joprojām um, 3 miljārdi cilvēku ir uh, atkarīgi no mm, zivs, kā galvenā proteīna avota. Mm, un uh, zivs uh, resursi, ziv, ziv, zivju krājumi nemitīgi pārvietojas tas ietekmē mūsu ekonomiku, Mēs um, redzam, ka ta, tas, kas notiek austrumos, ietekmē rietumu um, ēšanas paradumus. Uh, tieši šie proteīna avoti ir un paliek kritiskas jautājums daudziem pasaules iedzīvotājiem. Mm, interesanti arī paskatīties, kā enerģiju un ūdeni izmantojam mūsu um, pārtikas uzturs sistēmām. Ja mums jāpabaro 9 miljārdi cilvēku, kas um, mm, būs uz šīs planētas, uh, nu tad 60 um, reizes pieaugs um, vajadzība pēc proteīna, uh, pieaugot arī klimata pārmaiņām, tas viss um, izdarīs milzīgu spiedienu uz vidi, uz veselības aprūpes sistēmām, uz dzīvniekiem, augiem, mežiem, dabu, vidi un tā tālāk. Tas rada milzīgu spiedienu arī biodaudzveidībai, dažādām sugām, dažādos līmeņos. Rezultāti vēl Uh, nav konstatējami, bet jau tagad var atpazīt zināmas izmaiņas biodaudzveidības um, attīstības modeļos uh, uz zemes un arī ūdenī. Un tieši sauszeme un uh, ūdeņi, uh, abi elementi ir jāskata, lai gūtu uh, visaptvērošu ainu par to, kas notiek. Tātad mums ir vajadzīga sistēmiska pieeja pārtikas uztura sistēmām, un cilvēkiem, kas ir profesionāli, ir jāparūpējas, lai to, ka, ka tas notiek. Un Milānā es atceros, ka doktors De Castro uh, runāja par globālo dimensiju, par Āfriku, kas kļūst aizvien svarīgāka šajos procesos, ka nepastāv drošība bez pārtikas drošības un nepastāv pārtikas drošības bez uztura drošības, nu, kā mēs nevēlamies aizstāt kalorijas, bet varbūt aizstāt uh, uzturu kā tādu. Mēs redzam, ka tas notiek kaimiņu reģionos, kur uh, Eh, urbanizācija norisinās eh, ar visām tās sakām. Svarīgi norādīt uz eh, to īpaši šajā palātā, ka daudz kas ir atkarīgs no mūsu politiskajām izvēlēm. Mums ir dažādas saistības, dažādās iestādēs, mm, mēs esam uzņēmušies daudz ko, proti to, ko no mums sagaida pilsoņi, mēs esam izvirzējuši mērķus, dažādās jomās, bet eh, visur parādās eh, pārtika, pārtikas sistēmas. Galu galā viens no pieciem uh, Eiropas Savienības pilsoņiem strādā pārtikas nozarē. Lai kā mēs neskatītos uz šiem skaitļiem, mēs nevaram neatzīt, ka 20% mūsu pilsoņiem strādā pārtikas nozarē. Uh, pārtikas nozara vienarpus reizes uh, uh, pārsniedz ASV sistēmu, bet uh, tajā ieplūst tikai puse no ASV uh, investīcijām. Salīdzinoši skatoties, uh, mēs arī visvairāk uh, saražojam tieši pārtikas nozarē. 4,5 miljonu cilvēku pārtikas nozarē darbojas mēs neko par viņiem nedzirdam, viņi tā kā neredzami. Un paskatieties, cik daudz diskutē par automobīļiem. Nu, tad padomājiet, kas notiks, kad uh, uh pārtikas nozarē sāks piemērot jaunus biznesa modeļus galu galā. Mm, no, par 6% mūsu izaugsmē atkarīga no šīs nozares, 11% no mūsu eksportiem. Uh, Un uh, tur daudz kas mainīsies uh, - bio modeļi, sociālie modeļi, uh, tā kā uh, noteikti šī nozare var piesaistīt vēl daudz investīciju, un uh, mums priekšā ir arī inovāciju izaicinājumi. Es vēl pastāstīšu vairāk uh, par šīm inovācijām un uh, to, ko ierosina budžeta iestādes, bet mēs. Um, Eh, redzam šīs izmaiņas jau šodien, un nākamo desmit gadu laikā tās vēl pieaugs. Pārtika kļūs personalizēta. Tā tiks balstīta uz individuālā pieprasījuma. Tā tiks digitalizēta ražošanas procesi, eh, tiks uh, automatizēti arī sadales, tātad izplatīšanas sistēmas, uh, Eh, arī kļūst daudz dinamiskākas un automātiskākas, un tam jāsagatavojas attiecīgi. Ir um, jau tagad uh, konstatējami um, jauninājumi sistēmām. Mēs um, tagad daudz vairāk domājam par pārtikas uztura sistēmu uh, informātikas aspektu un uh, īpašumu tiesību aspektu. Un tagad uh, jākonstatē, ka mums ir diezgan maz laika, lai šo pārēju sagatavotu. Nu, pārtika 2030 ir komisijas mēģinājums um, sastruktūrēt uh, nākotnes pārtikas uztura sistēmas, izmantojot izpēti un inovācijas kā dzinējspēku. spēku šajā modernizācijas procesā. Ko šis ietvars mums piedāvā? Jaunu pieju uzturam un uh, pārtikai, uh, mēģinot uh, izsekot līdzi visai pārtikas saražošanas ķēdei no lauka līdz šķīvim un atpakaļ. Te jāņem vērā gan tie izaicinājumi, kas mums priekšā, mm, tie tās pašas klimata pārmaiņas, um, uh, gan arī atkritumi, pārtikas atkritumi, kas pastāv, gan vides situācija, jāsadala slogi un uh, atbildība attiecīgi, jāpielāgojas uh, vajadzībām. Mm, Digitalizācija jānodrošina visiem, kam šie procesi ir vajadzīgi, jāpiedāvā investīcijas, lai tiem, ka, kam šī digitalizācija ir nepieciešama, būtu arī piekļuve sistēmai. Cenšamies skatīties uz reģioniem. Milānā, piemēram, darbojas pilsoņu organizācijas, reģionālas organizācijas, Polijā mm, reģioni apvienojas bio organizācijās vietējā līmenī. Tad, principā, te jāsaskaņo vairāk eh, tās politikas, kas mums jau ir. DFS eh, programmā jāparedz attiecīgs eh, finansējums šim, šo sistēmu attīstībai, jāpiesaista šīs sistēmas tehnoloģiju transferim un uh, zināšanu nodošanai pagaidām līdzekļi, kas piešķirti, nepietiek, lai nodrošinātu visu, kas iecerēts. Pāris piemēru, kā šīs sistēmas, šīs sistēmas varētu darboties. Teiksim, projekti, kas jau tiek īstenoti vai tiek finansēti šobrīd, teiksim, fotosintēzes procesi. Fotosintēzes procesu efektivitāti var uzlabot ja uzlabosim to, eh, pat par vienu procentu eh, mēs atrisinātu visas eh, enerģijas piegādes un enerģijas, tātad energoapgādes problēmas pasaulē. Alternatīvas gaļai neatkarīgi no tā, vai jūs ēdat gaļu vai nē, pastāv daudz alternatīvu gaļai. Mēs varam piedāvāt alternatīvus proteīnus, um, kas nav uh, dzīvnieku izcelsmes uh, proteīni. Tad laboratorijās uh, var attīstīt um, mm, šos proteīnus mm, un tos izmantot mūsu sistēmās. Var uh, uh, izmantot lauksamniecisko, mm, lauksamnieciskos, um, lauksamnieciskās apļveida sistēmas, akvaponika, tā sauktām. Uh, protams, runa ir par akvakultūru un uh, to, kā to izmantot efektīvākā veidā. Teiksim, uh, var arī pilsētās ar šīs sistēmas palīdzību piedāvāt cilvēkiem svaigi izaudzētus dārzeņus un augļus. Arī Briselē ir šādi, vairāk šādi pilotu projekti. Tad arī personalizētais uzturs. Mikrobionika te jāpiemina, tā ir revolūcija zinātnē, par ko daudz runā, mēs saprotam, ka katram no mums, tā kā katram ir atsevišķs genotips, tad arī no uztura uzskatā mēs visi esam unikāli, un ja piedāvājam attiecīgu uztura schēmu, tad tas var atrisināt visus mūsu individuālās veselības problēmas, uh, Mm, un, piemēram, jums ir specifiskas alerģijas, to visu var atrisināt ar personalizēto uzturu. Viens no projektiem skāra eh, cilvēku situāciju, kam ir problēmas norīt pārtiku. Tādu ir 15 miljoni Eiropā. Un eh, mēs to risinājām ar 3D eh, printeros drukāto pārtiku, kas izskatās kā pārtika, mm, bet nav pārtika, un tad mēs to izmantojām, lai um, palīdzētu šiem cilvēkiem. Bet, nu, tie ir pilotprojekti, bet drīz uh, tie varētu kļūt par rutīnu. Uh, Un tas pats skar aptaukošanos, apkarošanu ar eh, pirms un pēc eh, dzemdību uzturu, kas ir piemērots eh, konkrētiem individiem. Un tad mūs arī interesē papētīt afrikāņu uzturu, kas viņam būtu nepieciešams, ko mēs varētu viņam piedāvāt. Uh, kā tādu veselīgu un arī ilgtspējīgu uzturu. Un, nu, principā, ar to visu mēs nodarbojamies pateicoties nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām, un uh, tas viss ir noderīgas lietas. Mēs, uh, piemēram, testējam arī mikroaļģu uh, projektus, uh, kas uh, varētu izmantot uh, CO2 un uh, pēc tam, teiksim, uh, sadalīt plastmas un citas kaitīgas vielas efektīvā veidā. Mēs cenšamies samazināt pārtikas atkritumus šādā veidā. Mēs esam paredzējuši finansējumu, lai sniegtu palīdzību lauksemniekiem. Uh, teiksim, tagad bioattīrīšanas iekārtas e, ir, e, tiek testētas e, šobrīd, teiksim, zivju zvīņas tiek izmantotas, lai saražot kosmētikas produktus vai daļģus izmanto krēmu ražošanai tā tālāk. Tādu piemēru ir ļoti daudz un būs vēl vairāk, jo šī ir, eh, pār, šis ir pārtikas un uztura sistēmas, kas balstās uz zināšanām, pēdējām tehnoloģijām. Viss, kas notiek um, eh, pilsētās, eh, pilsētu fermas, tas iesaucies Ķīnā, bet tagad tas tiek popularizēts visā pasaulē. Un arī šī digitalizācija, protams, ir viens mm, ļoti neapturams process. Bet, nu, principā, risinājumi pastāv, neskatoties uz daudziem izaicinājumiem, kas mums ir kopš uh, uh rūpnieciskās revolūcijas. Bet, nu, izpēte un attīstība mums palīdz, MVU sektors mums palīdz, un uh, galvenais uh, tagad uh, nodrošināt, ka pārtikas un uzturā sistēmas um, ir un paliek efektīvas un turpina attīstīties. Un uh, nevajadzētu aizmirst, ka mums ir konkrēti mērķi, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam. Tagad parlamenta loma šajos procesos uh, ir un paliek kritiska. Nepieciešams mobilizēt uh, resursus, sadarboties ar lauksemniekiem, ar nozari, uh, ar eh, politiķiem, eh, gatavojoties eh, šīm pārmaiņām jau 18. gadā Bulgāriju. Bulgārijas prezidentūru ieplānota augsta līmeņa konference par šo tēmu pagājušo gadu. Mēs jau sākām par to runāt 2018. gadā Pasaules pārtikas dienā varbūt parlaments gribēs vairāk uh, piedalīties organizētajos pasākumos. Mēs labprāt piedalīsimies, palīdzēsim, sadarbosimies, kontaktēsimies ar jums visādos veidos. Kā mēs visi zinām, pārtika ir kopēja valoda Eiropas Savienībā, tā mūs vieno. Tieši pie galda tiek pieņemti daudzi lēmumi, vai nu cilvēkiem tas patīk vai nē. Un Eiropai vajadzētu palīdzēt, ņemot vērā to, ka kopārtika nozīmē cilvēkiem. Tieši tāpēc ir jādomā par lauksaimniecības sektoru tur, kur pārtika rodas. Tas attiecas gan uz Eiropas austrumiem, gan rietumiem. Visur Eiropā ir ļoti liels potenciāls un visticamāk, ka Eiropieši no mums gaida daudz vairāk. Viņi negrib tikai, lai mēs investētu naudu mm, zinātnēs un tehnoloģijās un nepievērstos tik svarīgiem jautājumiem kā pārtika. Es varbūt mazliet pārsniedzu man atvēlētās desmit minūtes, bet es domāju, ka šis temats bija to pelnījis. Paldies! Lielas paldies! Lielas paldies Bēla kungām! Lielas paldies par jūsu prezentāciju! Tāpat arī liels paldies par ļoti interesantajām idejām. Šis temats nu dienu interesē daudzus mūsu kolēģus. Domāju, ka šī prezentācija ļaus mums uzsākt ļoti interesantu dialogu. Es eh, tagad vēlētos eh, dot vārdu kolēģiem, kas vēlas izteikties, un tāpat arī es gribētu atgādināt, ka novatoriskums nekādā veidā nav pretrunā ar tradīcijām. Mēs pat varētu teikt, ka uh, tradīcijas lauksaimniecības nozarē ir uh, inovācijas, kuras ir ļoti labi izdevušās. Tagad uh, vicepriekšēdātāja Magīnes skundze, un pēc tam varēs izteikties arī vispārējie kolēģi, kas to vēlas. Magīnes skundze. Paldies, uh, priekšēdātāja, paldies, uh, Džon, arī par prezentāciju. Mani patiešām uh, iedvesmoja jūsu teiktais. Jūs teicāt, ka tradīcijas ir inovācijas, kas ir labi izdevušās. Tiešām labi teikts. Es augstu vērtēju Džona Bella darbu. Daudzajam lauksaimniecības komitejā pats svarīgākais ir nodrošināt, lai mēs to varētu ieviest praksē, lai tas viss nonāktu pie cilvēkiem. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kas būtu tās trīs svarīgākās lietas, ko mēs, lauksaimniecības komitejas deputāti, varētu darīt lietas labā. Jā, jūs esat veikuši pētījumus, bet kā šos pētījumus uh, praktiski īstenot uh, dzīvē? Uh, Nākamais, mēs tagad domājam par kopējās lauksainicības politikas grozīšanu. Vai jūs savā darbā esat domājuši, kādi grozījumi varētu būt noderīgi? Un vai kaut kas būtu jāmaina lauksaimniecības politikā? Tagad trešais un beidzamais punkts - dalību valstu loma. Cik tālu es saprotu, dažas valstis dara daudz, kamēr citas nedara neko. Kuras valstis ir visveiksmīgākās, kur mums meklēt paraugu praksi. Es domāju, ka mums ir jādod piemēri, jo galu galā tas ir jāredz, ir jāsaprot, ka uh, tas viss var darboties, ka tā ir daļa no aprītas ekonomikas. Tāpat ir jādomā, vai šī jaunā praksa būs ilgtspējīga ekonomiski. Tātad, vai jūsu pētniecības rezultātu īstenošana praksē uh, būs uh, izdevīga. Lielas paldies, Marēda. Tagad uh, um, Aņūkungs. Es atvainojos, ka ierados vēlāk, es uh, biju piemirsis, ka mēs sākam strādāt par pusstundu ātrāk nekā parasti. Iespējams, ka jūs jau pateicāt to, ko es tagad teikšu. Eiropas Savienība importē 30 miljonus tonu sojas pupiņu, kas ir ģenētiski modificētas. Šīs debatas ir par pārtikas drošību un par uh, uzturvērtību. Uh, Mm, kāpēc mums ir jāimportē tik daudz proteīna, kas vēl pie tām ir ģenētiski modificēts? Varbūt Eiropas lauksaimnieki varētu audzēt vairāk proteīna mm, un sojas pupiņu, ja viņi varētu izmantot tehnoloģijas. Taču tehnoloģijas nav domātas tikai rāžas palielināšanai. Šī tehnoloģija ļautu uzlabot pārtikas kvalitāti, un šeit ir ļoti daudz piemēru. Taču zaļie lobētāji visus ir izpiedējuši. Jūs savā prezentācijā ieviesāt dažas jaunas idejas, bet eh, vai tam visam veto neuzliks eh, zaļo lobiji? Ja te ir runa par multinacionālu uzņēmumu, kas mēģina gūt eh, labumu no tā, tad viss ir labi, bet ja nu te gadās kāds zaļais lobijs pa vidu, tad atkal viss ir slikti. Paldies, tagad Flanagan kungs. Lielas paldies! Patiešām ļoti interesanta prezentācija, un eh, cerams, eh, zināmā mm, mērā šīs idejas eh, arī nonāks tālāk. Jūs runājāt par četriem miljoniem cilvēku, kas ir iesaistīti pārtikas industrijā. Gribētu zināt, vai jūs esat, ko domājis arī par automatizāciju un kā tas ietekmēs lauksaimniecības sektorā nodarbināto skaitu. Jūs varat redzēt to internetā, YouTube kanālā, jūs redzat, kā šīs automatizētās sistēmas darbojas um, zemnie, zemnieku saimniecībās, kā uh, nodrošina ravēšanu un tā tālāk. Es gribētu zināt, kāda loma būs uh, cilvē, cilvēkiem lauksaimniecībā. Uh, Es runāju ar vienu no savām meitām, un viņa teica, bet kas ir zemnieks, tēti? Nu, es gribu zināt, kas ir zemnieks nākotnē. Lielas paldies, Plenigana eh, kungam. Siempre. Bueno, yo quería, eh, antes de nada... Jā, es uh, gribētu pajautāt, kur tad paliek visi lauksaimnieki šajos projektos? mums vajadzētu visiem saprast, ka mēs saskaramies ar smagu problēmu. Klimata pārmaiņas, tā ietekme. Taču man aizvien liekas, ka tā vietā, lai kaut ko izpētītu, kas jau darbojas un ir pierādījis sevi, vajadzētu naudu ieguldīt tādās jomās kā agroekoloģija. Un vienīgais, ko mēs darām, ir radām sistēmas, kurās lauksaimnieciskā ražošana būs vēl vairāk atkarīga no augstām tehnoloģijām un būs vēl dārgāka lauksaimniekiem. Nu, sakiet, lūdzu, vai jūs domājat par to, ka lauksaimnieks burtiski tiks tā kā izslēgt no darbības un uh, vispār vietosies uz birojiem, uh, vai tiks. Uh, izmantot pārtiks produktu aizstājēju, uz kur pus mēs virzamies vispār un kādas ir eh, perspektīvas. Es esmu viena no tām, kas domā, ka Āfrikas valstīm vajadzētu pašām ražot eh, pārtiks produktus. Man liekas, ka mums eh, Eiropas mak mak nodokļu maksātāju nauda tiek izdota, lai atrastu risinājums Āfrikai, neiesaistot Āfrikas iedzīvotājus. Paldies! Jā, vairs nav neviens cits, kas vēlas uzstāties. Jā, tomēr kolēģi vēlas uzdot vēl jautājumu lūdzu. Petīras kundze, liels paldies! Liels paldies par uh, prezentāciju, Vēla kungs! Varbūt jūs varētu pavisam īsi izskaidrot Kā jūs minējāt, šis pētniecības process ir paredzēts darba vietu radīšanai. Saskaņā ar jūsu aplēsēm, cik daudz darba vietu šādā veidā varētu radīt un kurās tieši nozarēs? Grazie, kolēģa Petīve. Adesso Albert Des. Paldies, tagad Alberts Des. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un sirsnīgs paldies par stāstījumu. Gribu uzdot pāris papildu jautājumus par klimata pārmaiņām. Nesen man bija garāka saruna ar profesoru, kas ilgi nodarbojas ar šiem jautājumiem, un jautā, kādēļ jums ir bail no klimata sasilšanas, nevis no klimata pārmaiņām. Ja klimata sasilšana notiek, tad uz ziemeļiem pavirzās lauksaimniecībā izmantotā uh, uh, zemes platība, un tas ir lielākais, kas globusā ir, ja vēl pāris uh, kilometri pievienojas tam, kur var apstrādāt zemi. Protams, ka vienmēr ir zaudētāji un ieguvēji, taču tik kritiski situācija netiek vērtīga. Un otrs jautājums - neapšaubāmi, ja ir augstāks CO2 uh, saturs, tad uh, uh, ātrāk auga augi līdz pat 15% vairāk paaugstinoties CO2 eh, saturam eh, uz 600 vienībām uz eh, mērvienību. Jā, ir bijušas tādas ļoti siltas dabas attīstības un laika fāzes, un ir bijis tā, ka uz Zemes valda daudz siltāks klimats, un tas nav bijis tas sliktākais laiks. Un nākamais jautājums, kāda situācija ir ar atkritumiem, ar atkritumu reciklēšanu un atkārtot izmantošanu? Mēs taču varētu, nu, to maizi, kas viendien nav izmantota, nākamajā dienā izmantot kā dzīvnieku barību, izpildot, zināms, priekšnosacījums vai kaut ko līdzīgi. Ir daudz iespēju, kā to izmantot. Un tie miljoni cilvēku, kuriem pat labāk nav pietiekami daudz, uh, es tā nav viss ražošanas pēc sadalījuma problēma. Ja es uh, raugos uz tik ļoti daudzām tonām lauksaimniecību uh, labības, kas netiek izmantota, tad tas varētu būt absolūti pietiekams, lai pabrot tos, kam nav ēdēm. Mums vajadzētu ko darīt šajā jomā. Protams, ka jāraugās ir par nākotnes perspektīvēm, bet es domāju, ka Uh, pasaulē ir ārkārtīgi daudz resursu, tie tikai pareizi jāizmanto. Bene, grazie a tutti i colleghi. Paldies, paldies visiem, kas uzstājās. Bēla kungam tagad noteikti ir kas sakāms. Lūdzu, Čana. Um... Paldies, priekšādātāji. Noteikti darīšu visu, kas ir manos spēkos. Domāju, ka um, šis. Uh, jūsu teiciens, ka tradīcijas ir labi izdevies, eh, labi izdevušās no nu, inovācijas, ir izcils, un es noteikti izmantošu citējot autoru. Magineses kundze, trīs eh, svarīgākās lietas, par ko parlamentam vajadzētu domāt. Es domāju, ka pirmkārtām ir eh, masīvi jāpalielina investīcijas, un tas ir jādara daudzos un dažādos veidos. Uh, Uh, tieši šajā ekonomikas nozarē un pārtikas ražošanā. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz uh, lauksaimniecības pētniecību, uh, valsts finansējums, kas tiek piešķirts Eiropas Savienībā, ļoti um, atšķiras no ASV un Ķīnas eh, investīcijām. Protams, ka mums ir jānodrošina, lai šie zināšanas nokļūtu pie lauksaimniekiem, ir jāveicina arī digitalizācija un lai šie lauku apgabali arī tiktu uh, pietuvināti mums. Kāds no deputātiem arī jautāja, kāda veidā lauksaimniecība mums vēlāk būs, vai būs tikai tādas milzīgas saimniecības, milzīgas fabrikas, uh, Nē, tehnoloģijas ļaus mums arī pārvietot uh, ražošanu, nevajadzēs visu koncentrēt, koncentrēt tikai lielās fabrikās. Viena no tendencēm ir tieši uh, pārēja uz miniatūriem modeļiem. Šeit uh, pastāv iespēja izmantot dažādus uzņēmējdarbības modeļus. Mēs vēlamies piešķirt instrumentus tā, lai mūsu lauku reģioni varētu attīstīties pēc saviem ieskatiem. Es uzskatu, ka mums pašlaik ir vislielākās pārmaiņas pēc industriālās revolūcijas. Tātad pirmā lieta ir investīcijas. Otrais jautājums, ko pieminēja arī citi deputāti, ir tas, kā šīs zināšanas no laboratorijām pārcelt uz cilvēkiem, kuriem tās ir vajadzīgas. Tātad zināšanu pārnese. Tām ir vajadzīgas vairākas lietas. Dažas no tām ir Eiropas kompetencē, citas nē. Uh, Jūs jautājāt, vai mēs esam iesaistīti kopējās lauksaimniecības politikas modernizācijā. Patiešām mēs ļoti cieši sadarbojamies ar kolēģiem šajā jomā. Viens no jautājumiem ir, kā e, šīs jaunās tehnoloģijas, jaunos datus un e, praksi darbības modeļus varētu pārlikt uz kopējās lauksaimniecības politikas instrumentiem un kā cilvēki varētu tos sākt izmantot. Tātad Te nav runa tikai par zināšanām, te ir par um, runa par tehnoloģijām un arī daudz ko citu. Tātad uh, zināšanu pārnese. Saprast, kā un uh, kādā veidā un ko audzēt. Piemēram, es tikos ar uh, lauksaimniecības koledžas pārstāvjiem Montbellier, un viņi teica, ka viņu lielākais izaicinājums ir tas, ka uh, viņiem ir daudz lauksaimnieku, kas eh, vēlētos eh, strādāt eh, šajā rejonā, bet viņiem nav piekļuves sistēmām, kas bieži vien ir viegli pieejamas pilsētniekiem. Tātad šeit parādās šīs zināšanu pārneses problēmas. Trešais punkts. Es gribētu izmantot šo frāzi - bioekonomika. Uh, Komisija tikko publicēja bioekonomikas stratēģiju. Mēs iespējams varam par to vēlāk apspriesties. Tāpat arī šī stratēģija būs jāaktūzē. Šeit ir runa par to, ka mēs pārējam no idejām, kas balstās uz tehnoloģiju, mēs domājam, kā nodrošināt veselai jaunai paaudzei bioresursus, tātad kā nodrošināt, lai uh, Mm, piemēram, kūts mēslos būtu visas vajadzīgās varības vielas, lai mm, piens līdz ar to būtu vērtīgāks un tā tālāk. Mums ir jānodrošina, lai šīs tehnoloģijas ļautu mums uzlabot nākotni un vienlaicīgi ļautu saglabāt šīs vērtības arī pašā kopienā. Mēs visi esam redzējuši šīs fotogrāfijas ar droniem. Mums ir droni, mums ir roboti, kas ravē tīrumus, bet jautājums ir, kā uh, šīs vērtības tiek ģenerētas šajā kopienā un kā šis kapitāls vēlāk tiek pārvaldīts. Šķiet, ka tas, kas īsnībā notiek, ir tas, ka mūsu izpratne par vērtībām visticamāk mainīsies. Mēs domāsim savādāk par to, kas ir resursi, kas ir um, nacionālais kapitāls. Agrāk varbūt tā domāja tikai um, viena politiskā spektra puse. Mums ir jādomā par dabas resursu labāku pārvaldību, un mēs noteikti piešķirsim lielāku uzmanību tam, lai tas viss tiktu darīts tīrā un ilgspējīgā veidā. Jautājums, vai tas eh, notiks Eiropā vai arī tas eh, notiks Ķīnā, tad, tad tur ir pilnīgi cita sistēma. Viņi tagad attīsta tehnoloģijas, viņi tās arī ir ievieši, un desmit gadu laikā uh, Eh, iespējams eh, būs Amazon, kas pārdos mums pārtiku, un tad eh, Eiropai nāksies būt klientam, tad arī viss būs beidzies. Investīcijas šajās transfer tehnoloģijās ir ļoti būtiski. Kalpē modernizācija arī šeit svarīga ir zināšanu pārnese. Mums ir skaidri jāpauž savas idejas. Un tad, protams, ir jādomā arī par tīkliem. Um, šis eh, Eiropas Savienības IP netver eh, tīkls ļauj nodrošināt eh, saikni starp dažādām iesaistītajām pusēm. Ir daudz dažādu interesantu ideju, un es uzskatu, ka, piemēram, Erasmus varētu tālāk attīstīt, bet es domāju, ka šī institūcija noteikti daudz labāk zinās, ko darīt. Eņokungs, jūs runājāt par ļoti svarīgu problēmu, proti obaltumvielu deficītu. Mēs pētniecībā neesam atbildīgi par uh, um, noteikumu pieņemšanu, par um, lēmumiem, kas ir jāpieņem dalībvalstīs. Mēs kā pētnieki dzīvojam šajā pasaulē, bet uh, mēs redzam, ka mm, daudzās pasaules vietās parādās milzīgs proteīna deficīts. Un tāpēc mums ir jādomā par alternatīviem proteīna avotiem, piemēram, mikrāļģis. Ir uh, piekrastes uh, kopienas, kas ļoti cieši no zivsaimniecības problēmām, kas ir parādījušās pēdējo gadu laikā, un uh, ir, ies, ir darbības, ko var veikt uh, absolūti neietekmējot ekosistēmu piekrastē, un šeit var, piemēram, uh, instalēt uh, dažādas ietaises, kas ļauj ražot gan proteīnu, gan arī uh, ļaut uh, nodrošināt uh, otrreizēju proteīnu pārstrādi. Fanagana kungs Manā eh, ģimene ir eh, no eh, zemniekiem, un domājot par automatizāciju un droniem, es domāju, ka tie noteikti būs bioloģijas centrā, vai mums tas patīk vai nē. Protams, ka cilvēkus tas baida, bet es domāju, ka mums vajadzētu sabiedrībā veicināt sarunas par to, kā mēs vēlamies attīstīt mūsu lauksaimniecības nozari. Un šeit Automizācija un droni un datu vadīti procesi noteikti būs noteicošie. Iespējams, ka būs uh, iespēja arī izmantot dažādus datus, kur varēs pareģot uh, augsnes apstākļus, varēs nodrošināt arī um, mēslošanas līdzekļu nodrošināšanu vajadzīgajos apmēros, un lauksemniekiem nāksies pieņemt daudzus šādus sarešķītus lēmumus. Lauksemniekam vajadzēs iedod instrumentus, rīkus, balstoties uz kuriem viņiem nāksies pieņemt lēmumus. Šādā veidā mēs varēsim veidot uzņēmējdarbību arī citās ekonomikas nozarēs, tad automatizācijā, digitalizācijā un citur. Bet es domāju, ka mums ir skaidra atbilde attiecībās to, vai mēs vēlamies attīstīt tālāk lauksaimniecību vai nē. Runājot par um, agroekoloģiju un vai viss ir saistīts ar augstajām tehnoloģijām. Es domāju, ka mums ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu iesniegta pilna informācija par visām problēmām. Mēs, piemēram, strādājam tagad pie vecajām kviešu un graudaugu šķirnēm, kas ilgu laiku nav izmantotas. Un tagad mēs mācāmies no pagātnes. Mēs uh, skatāmies, cik izturīgas ir šīs šķirnes, un mēs pētām šķirnes, kas ilgu laiku nav izmantotas, un skatāmies, vai šīm šķirnēm nav tādas īpašības, ko varētu izmantot. Tāpat arī viens no deputātiem runāja par to, vai mums vajadzētu uztraukties par klimata pārmaiņām. Jā, Mēs visi saprotam, ka planētai nekas nenotiks, bet šiem deviņiem miljardiem cilvēku, kas uz tās dzīvo, iespējams radīsies problēmas. Tātad, jā, jums būs paveicies, ja jūs dzīvosiet īstajā brīdī un uh, īstajā vietā, bet ir jāzina, uh, kur atrasties. Es uh, nesen viesojos Polijā un redzēju, ka audzēšanas sezona ir daudz garāka, bet viņi saskaras ar citām problēmām, jo um, tās ir saistītas ar ūdeni un ar oglaki sastāvu augsnē. Tas uh, Viss, protams, izriet no klimata pārmaiņām un no laika apstākļiem. Viesuļvētru m, mm, problēmas, ar ko mēs saskarāmies pirmo reizi Eiropā. Tā iemesls ir tāds, ka m, mm, Atlantijas okeāna ūdeņi sasila par 26 grādiem, un ja šie 26 grādi ir 50 mm, metru dziļumā okeāna ūdenī, tad rodas viesuļvētras. Uh, Jo siltāks ir ūdens, jo uh, lielāka ir iespēja uh, šīm viesuļvētrām rasties, un tieši tāpēc tās var arī uh, parādīties Eiropā. Tas savukārt ietekmē ugunsgrēkus Portugālē un tā tālāk. Ir vesels fenomenu kopums, kas rada ļoti plašu ietekmi. Uh, Zinātnieki saka, ka mums ir vajadzīgs vesels instrumentu kopums arī kā ar to tikt galā. Augsne šeit ir ļoti būtiska. Pagājušajā nedēļā mēs uzsākām ja, jaunu iniciatīvu par augsni Eiropā, kur mēs mēģinājām iesaistīt pētniecības institūtus, lai domātu par augsnes reģenerāciju. Jo, ja uh, augsne ir pazudus, tad tā ir pazudus, un mēs nedrīkstam to pieļaut. Uh, Tik runāts arī par um, pārtikas izšķērdēšanu. Šeit ir vesela virkne risinājumu. Viens no uh, veidiem ir nodrošināt uh, aprites sistēmu visos procesos. Tātad uh, te ir runa gan par kopēju lauksaimniecības politiku, gan par struktūru fondiem. Ir jānodrošina, lai jau saimniecības līmenī uh, šie atkritumi at, nonāktu atpakaļ sistēmā, kur visas varības vielas, fosfātus un tā tālāk varētu drošā veidā atkārtot izmantot. Te, protams, var domāt par atrikumu regulu, kas arī tiek skatīta parlamentā, un ir arī daudz citu regulu, kas attiecas uz pārtiku un kas ļautu ietaupīt un nodalīt materiālus, kas citādi tiktu vienkārši izmesti. Uh, Tāpat eh, mūsu kopuzņēmumā par bioatkritumiem mēs eh, domājam par dažādu ietāšu izveidi, kas ļautu pilsētu atkritumus mm, nogādāt atpakaļ sistēmā, lai tie varētu radīt jaunu vērtību. Tas nozīmē, ka daudz pilsētu atkritumu nebūtu jāved uz izgāstuvēm, tos nevajadzētu mm, dedzināt, bet eh, te pat varētu gūt pēļņu. Te varētu iesaistīt gan mm, lauksainicības nozari, gan pārtikas nozari un tā tālāk. Āfrika. Jā, Petīrs kundze, jūs vēl runājāt par darba vietu skaitu. Es uzskatu, ka lauksainiecības nozarē mēs varam kopumā novērot to, ka darba spēka skaits sarūk, bet balstoties uz šodienas aplēsēm un domājot par to, ko cilvēki darīs laukos pēc 20-30 gadiem, Tas ir atkarīgs no mūsu veiktajām investīcijām. Pasaulē galvenās tendences ir urbanizācija. Mums ir jādomā, kā mēs būvēsim šīs pilsētas pēc 20, 30 gadiem. Vai mēs vēlamies, lai mūsu celtniecības nozare balstītos uz biomateriāliem, uz mežiem, um, vai arī um, tas būs eh, kā savādāk. Piemēram, Vīnē pašlaik tiek būvēta 24, metrus augsts, 24 eh, stāvs augsts celti no koka. Mums ir jādomā par šo vērtību ķēdi, kā mēs varēsim visu pārorganizēt. Bioekonomikas stratēģija 2012. Mm, gadā norādīja, ka tikai šajā sektorā vien varētu būt 7000 darba vietu, kas radītu ļoti augstu pievienoto vērtību. Uh, Pašlaik man nav datu par eh, pārtikas nozari, bet eh, varbūt jūs varat pajautāt maniem kolēģi, kolēģiem, kas uzstāsies ar prezentāciju par kopēju lauksaimniecības politiku. Tagad pēdējais punkts par Āfriku. Sandras Rodrīgeses kundze uzdeva šo jautājumu. Mūsu darbs pētniecībā un novatoriskumā nav pieņemt lēmums cilvēku vietā. Mums ir jānodrošina, lai eh, kopienā būtu visi vajadzīgie līdzekļi. Mēs uzskatām, eh, ka Eiropas Savienībā zināšanas ir eh, visas sabiedrības īpašums. Mēs vēlamies, lai mūsu radītās zināšanas nonāktu pie cilvēkiem, kas tās varētu izmantot. Mūsu darbs, un es esmu atbildīgs par partnerību ar Āfriku. Mēs sadarbojamies ar Āfrikas iestādēm. Viņi kopā ar mūsu pētniekiem nosaka darba kārtību. Tas nozīmē, ka visas zināšanas, kas tiek radītas, balstās uz cilvēku vajadzībām Āfrikā, un viena no lielākajām vajadzībām tagad ir nodrošināt uh, vairāk pārtikas un nodrošināt, lai šī pārtika nonāk pie cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga, jo īpaši Zemsahāras Āfrikā. Uh, Tāpat arī ir jādomā par Ziemeļāfriku, kur ir ļoti liels potenciāls um, izaugsmē un darba vietām. Tas arī būtu viss. Molto bene, grazie. Jā, ļoti labi, paldies, Čan. Paldies, uh, tas bija ļoti interesanti. Mums bija arī ļoti interesantas diskusijas. Lielas paldies, un mēs ceram, ka šie nozīmīgie diskusijas rezultāti un jūsu mērķi tiks eh, sasniegt lauksaimniecībā, tas ir absolūti nepieciešams. Tā tad vēlreiz liels paldies! Tagad um, turpināsim. Uh, punkts 12 darba kārtībā. 2016. gada budžeta pieņemšana, vispārējais es budžets un tāpat tā kā iepriekšējā gadā mēs uh, nolēmām, ka būs atzinums par budžeta pieņemšanu 2016. gadam. Lauksaimniecība tā tiek piešķirti būtiski līdzekļi, to mēs visi zinām. Un tādēļ es domāju, ka tā ir ļoti veiksmīga doma precīzi paraudzīties, kā šie līdzekļi tiek tērēti. Mūsu referente ir Karina Kalnbachs kundze, viņa jau ir gatava uzstāties. Tātad lūdzu iepazīstiniet mūs ar jūsu priekšlikumu. Atgādināšu uzreiz arī, ka grozījums var pieteikt līdz 12. un 27. novembrī. Lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Dargie kolēģi un kolēģis. Nu, būtībā par šo budžetu pieņemšanu runājot, jāsaka, ka ir daudz pozitīvu lietu. Kļūdu kvotas samazinās un ir pat zem nozīmīguma robežas. Kā parasti tradicionāli nedaudz augstāka kļūdu kvota lauka attīstības, salīdzinot ar tiešiem maksājumiem 1,7%, taču arī tā ir samazinājusies lauka attīstībā no 5,3 uz 4,9. Tādēļ tie, kas eh, varbūt jau ir precīzi iepazinušies ar manu projektu. Mm, mm, ir gadījusies kļūda, mēs runājam par 6%, bet tie ir bijuši tikai 5,3% laimīgā kārtā. Un tehniski tas vienkārši tiks eh, ar grozījumu izlabots. Paldies visiem tiem, kas to pamanīja. Paaugstināta eh, kļūdu kvota lauka attīstībai ir saistīta ar to, ka programmas ir ļoti sarežģītas, atzinumā uz to norādīju. Nu, nevienmēr tā ir negribēšanas, kā negribēšanas izpauksme, bet tā ir bieži saistīta ar juridiskajiem priekšnoteikumiem un īstenošanu. Pamatā es gribu uh, teikt, ka būtu ļoti, nu, tā vilinoši runāt par uh, pamata ievirzi, bet budžeta pieņemšana nav piemērotais ietvers tam. Mēs par lauksaimniecības attīstību runāsim specializētajos ziņojumos, to varēsim tur darīt. Un tagad runājot arī, piemēram, par jauniem lauksaimniekiem, par to, mm, to var paplašināt. Tāpat arī par lauku vidas attīstību. Arī šeit vēl ir iespējas paust savas pozīcijas attiecībā uz KLP nākotnes ievirzi. Iepriekšējos budžeta pieņemšanas ziņojumos tiek atzīts, kā arī komisija un revizijas palāte līdzīgus kvotu apjomus, kļūdu kvotu apjomus konstatē, lai arī izmanto atšķirīgu metodoloģiju. Un komisija arī ir kontrolējusi uz vietām un savukārt revizijas palāta 380 pārbaudas ir veicu, veikusi. Lai samazinātu kļūtu kvotu, jāsaka, kam nu tas būs sarežģīti, bez tam tas prasīs pārāk daudz līdzekļu Un tad ir jāpadomā, vai tas ir to vērts. Un cik daudz kontrols ir jāveic, vai tas ir vēl uh, saprātīgi. Tāpat arī atzinumā uh, tiek runāts par skrīningu, un tā, ja tā veikšana nav negatīva iespēja atstājusi uz kļūdu kvotu, bet vēl ir par agru izdarīt citinājums vides jautājumos, vides uzlabošanas jautājumos. Nu, grūti to uh, kaut kā noteikt. Ilgāku laiku vajadzētu novērot situāciju un tad novērtēt to. Atzinums ir tāds ierobežots veids paust mūsu pamatpozīciju 27. novembrī. Līdz šim datumam jūs varēsiet iesniegt vēl grozījumus. Un, protams, priecāšos par kolēģi, teiksim, atbalstu vai to, ka viņi pasvītros kaut kādus aspektus. Uzklausīšu arī visus, kas uzstāsies un norādīšu uz to, ka dalībvalstīm ir iespēja iesniegt informāciju, ja tās pietrūks, līdz ar to korģējušo mehānismi varēja samazināt kļūdu līmeni. Nu, līdz ar to tāds samērā pozitīvs ziņojums Tā es arī stāstu paaugstinātu kļūdu līmeņi nenozīmē, ka Eiropas nodokļu maksī, maksātāju nauda sliktu, slikti tiktu izmantota, un ne katra kļūdu līmeņa noteikšana nozīmē korupciju vai kriminālas darbības. Tās gluži vienkārši šajās jomās tie ir tehniski jautājumi, kas nu, daža, dažkārt vienkārši ir eh, nepareizā budžeta līnijā uh, uzrādīti daudz, kas uh, tika jau skaidrots. Un Tas ir saistīts arī ar to, kā tiek veikti norēķini un galu galā daudzās uh, jomās ir pareizi norēķini veikti. Ļoti nozīmīgi to man ir uzsvērt, jo šie uh, budžeta pieņemšanas ziņojumi bieži tiek nepareizi uh, apzināti, interpretēti un procentu, kļūdu procents tiek pielīdzināts korupcijai vai nekompetencei iestādēs. Paldies! Paldies, Karen. Tagad diskusijas Peters Jārs. Paldies referentai Kalnbachs kundzei un ļoti atzinīgi vērtēju viņas darbu. Priekšlikums ir ļoti koncentrēts un pamatots. Ļoti skaidri par lietu runā. Skaidri arī saprotams. Paldies! Un bez tam jau arī esam iepriekš ļoti labi sadarbojušies. Daudz ko esam pārņēmuši. Un es arī domāju, ka, nu, ar pašapziņu jākomunicē, ka lauksaimniecība ir ar vienu no zemākajām kļūdu kvotām līdzekļu e, iztērēšanā un um, dažās jomās gandrīz nulle, tas vienkārši pierāda, cik labi strādā lauksaimnieki. Un ekoloģiskas, plašākas politikas uh, sākuma gadā ir jāsaka, lauksaimnieki ir ļoti labi strādājuši, un arī administrācija, un visdrīzāk, ka lauksaimnieki ir iemācījušies šajā laikā veiksmīgi uh, strādāt ar mm, dažādām prasībām. Un kļūdu kvota lauka attīstībā ir pazeminājusies ļoti labi, nu, vēl aizvien augsta. Un man teorija saistīta ar to, ka programmas dažkārt ir pārāk sarežģītas no vienas puses un no otras puses. Šeit mēs runājam ar pielietotājiem, kas to nedara katru gadu. Lauksaimnieki ik gadu uh, pieteikums raksta un zina, kā cīnīties ar Eiropas birokrātiju. Nu, praktiski ir tāds pielāgošanās process uh, veikts, bet lauku vidē daudzi uh, to dara vienreiz dzīvē, šo pieteikumu rakstot. Un līdz ar to izmanto visas tās uh, lamatas, kādas ir birokrātiskā ziņā eksistējošas. Tātad tie, kas šādas programmas sastāda, aicināt, lai tās būtu pielietotājiem draudzīgas. Es vienkārši domāju par to. Lielākā daļa no kļūdām, kas notiek, nav viss korupcija un līdzekļu ļaunprātīga izmantošana, bet gan vienkāršas kļūdas. Bet nu gal galā Kalnbachs kundze kompliments izsaka jums ļoti labs dokuments. Aicinu kolēģus. Arī tad, kad atzinumi būs uh, citi sastādīti, nu tad tikpat īsi un skaidri rakstīt, jo tas e, ir prieks strādāt ar šādiem dokumentiem. Paldies! Paldies! Tad ēnu referenti. Es gribētu teikt paldies Kalinbachas kundzei par uh, ļoti labi paveikto darbu. Kā jau jūs teicāt, kļūdu līmenis atkal ir samazinājies ļoti labi lieta, esam ļoti iepriecināti par to. Un kā Jāra kungs uzsvēra, tas ir saistīts ar lauksaimnieku veiksmīgu darbību. Es gribu uzsvērt, ka jārunā par pozitīviem elementiem budžeta pieņemšanas procedūrā. Tātad, kā pozitīvi jāvērtē koriģējošā kapacitāte un uh, tie riska momenti, kuros kļūdas var tikt samazināts. Un vēl viens punkts ar atsauci uz identifikācijas sistēmu uzlabošanu sistēma ir kļuvusi precīzāka, un uh, izmantojot to var samazināt administratīvo slogu. Nu, katrā gadījumā esmu iepriecināts par auglīgo sadarbību, un liels paldies par šo ļoti labi sastādīto mm, dokumentu. Paldies. Takulis kungs, lūdzu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minäkin aloitan. Kiitos. Paldies, kolēģi. Vēlos pateikties arī no referentam par uh, lieliski sagatavoto atzinumu projektu. Un īpaši prieks um, redzēt šo samazinājumu, uh, kļūdu skaita samazinājumu attiecībā uz maksājumiem. Vispār te ir labs līdzsvars tekstam, bet ir pāris lietu, ko vēlos pieminēt, ko, ar ko varbūt varētu tekstu papildināt. Komisijai vajadzētu izmantot vienota audita schēmu. Tas atvieglot administratīvo slogu. Pagaidām septiņas dažādas pārbaudas tiek veiktas diezgan regulāri. Un tā, no tā varētu izvairīties, ja mums būtu vienota audita schēma. Jāskatās arī uz uh, likumību un uh, regularitāti. Šie divi aspekti arī ļoti svarīgi. vajadzētu izmantot uz risku balstīto audita stratēģiju, analizējot datus. Atgādinu, ka kļūdas mēdz būt dažādas, un mūsu sistēmas, kas, ko izmantojam, arī ļoti sarežģītas. Mm, piemēram, ja tiek um, mm, gramatiska uh, dzimta sajaukta, tad, uh, nu, principā tas jau nenozīmē, ka nodokļu maksātāja nav tik ļaunprātīgi izmantota, bet lauksamniekam pēc tam var būt sankcijas. Uh, un uz to arī jāskatās. Paldies Stakula kungam un tagad Flanagana kungs. Paldies! lielisks um, atzinuma projekts. Mm, pretēji mm, kolēģim es uh, teiktu, ka trešajam punktam te nav jābūt. Mēs runājam par konverģenci, arī ar komisāru par to runājam, un, lūk, uh, nu, trešajā punktā situācija arī tiek lieliski izanalizēta. Uh, 1, 2, 4, 5. Tur norādīts uz to, ka uh, mēs uh, esam cilvēki un attiecīgi risinam problēmas, un tom nevar nepiekrist. Lielākoties kļūdas arī nav apzinātas, bet uh, mēs apzināmies arī to, ka sistēmas ir sarežģītas un trūkst komunikācijas starp dažādiem līmeņiem. Noteikumi, regulas, uh, viss, kas mums ir, uh, ko no mums pieprasa lauksaimniecības departaments, ir viena lieta, bet uh, komisijas brošūra uh, mums bija izsniegta viena brošūra un lauksaimniekiem pavisam citas brošūras tika izdalītas. Tad tika ieteikts um, Mm, vērsties pie konsultantiem, lai saprastu to, kas rakstīts šajās brošūrās. Mm, un pēc tam izrādījās, ka pat konsultanti nevarēja pareizi interpretēt to, kas bija rakstīts šajās brošūrās. Tā kā neaizmirsīsim, ka mēs visi esam cilvēki. Paldies, Mišels Dantēns. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs, un gribētu teikt paldies. Uh, par šo atzinumu un atgriezties pie vārdiem, ko viņas izteica. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo Pat labam mēs daudz eh, dzirdam par zaļināšanu mūsu. Referenti ļoti skaidri norādīja, ka ir pārāk agri, lai novērtotu uh, sekas, uh, ietver uz uh, bioloģisko daudzveidību. Un runājot par uh, no šiem uh, punktiem, kas ir viņas saziņojumā. Un tāpat arī jārunā par to, ko jau uzsvērām ar Uh, revizijas palātas priekšsādātāju. Tas ir fakts, ka vērtējums un analīze tiek uh, ļoti precīzi veikt attiecībā uz naudu, uz katru santīmu, bet nevis uz uh, pielietošanas uh, uh nozīmīgumu. Ir nepieciešams diskutēt, kā mainās uh, situācija par šo jautājumu jo dažkārt ne visas kontrolas, kas ir veikts, ir nepieciešams. Paldies! Paldies, Albert Des, pēdējā uzstāšanās šajā sarunraundā. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs un sirsnieks paldies uh, Kaldmaks kundzei par šo dokumentu. Atbalstīšu to, ko teica jau Pēders Jārs, neatkārtošos. Kaldenbachs kundze, es uh, ierosinātu vēl sekojošu, un varbūt, ka varētu iekļaut tādu uh, domu. Ja ir kļūda, kolēģi arī uh, jau pieminēja to, vajadzētu uh, uh, atšķirt kļūdas, uh, kuras ietekmē nodokļu maksātāji, un kļūdas, kurām nav nekāda finanšu ietekme. Ja kāds lauksaimnieks ir bijis slimnīcā un dēls ir. Uh, aizmirsis uh, datus ierakstīt databankā uh, un uh, saņem sodu 6000 eiro apmērā, nu tad uh, jāraugās, um, cik tā tas ir uh, liederīgi. Mums tiešām vajadzētu skatīties, un es uh, jau gadiem ilgi skatos, lai būtu divas kategorijas - ietekme, kas, kam ir finanšu nozīme, un tāda ietekme, kurām kļūdas, kurām nav šāda finanšu ietekme. Un es domāju, ka tad varētu arī daudz labāk novērtēt kļūdu kvotu. Un arī šeit lauksaimniecībā sistēma ir tāda, ka nu, praktiski tā kā dubult sots tiek uzlikts, ja lauksaimnieks ir kļūdījies. Nu, piemēram, pārāk vēlu ir datu bankā, ko ierakstījis, tad saņem vēl sodu. Nu, ja man meita aizved bērnus uz um, bērndārs, tad uh, viņa uh, tiek uzlikts sots par pārāk augstu braukšanu, bet ne, taču netiek samazināt bērnu uh, atbalsta nauda, jo visām citādi atbilstoši tad lauksaimniekus uh, uh šādai uh, uzturēju soda. Par to mums būtu jādiskutē. Paldies! Paldies, uh, kolēģi! Visi ir runājuši, kas vēlas tagad vārds komisijas pārstāvai. Gedi Agri pārstāv, lūdzu. Um. Paldies priekšsādātājiem. Paldies par visiem pozitīviem komentāriem, par kļūdu skaitu šajos aprēķinos 2,5% bija šis kļūdu līmenis. Uh, tieši tāds pats uh, kā uh, agri uh, komitejas sagatavotajā ziņojumā pirms tas nonāca revīzijas palātas priekšā. Mm, bet varbūt pirms runāt par kļūdām, vajadzētu teikt, ka lūk, par 97,5% šis ziņojums ir bijis korekts un pilnībā atbilstoši, tā ka varbūt vajadzētu priecāties vairāk par šo faktu. Uh, Paldies par komentāriem. Komisārs Hogans būs budžeta kontrolas komitejā nākamā um, otrdien, lai pārunātu visu, kas tika pieminēts, ieskaitot arī tiešo maksājumu sadali. Protams, kļūdu līmenis uh, neatspoguļo krāpšanas līmenī lauksamniecības budžetā. Paskatoties uz pēdējo Olaf ziņojumu, uh, krāpšanas līmenis mazāk par 1%, mm, krāpšanas tur vispār vismazāk uh, nekā ikvienā citā analizētajā budžeta iedaļā. Tā kā mm, mēs runājam par uh, kļūdām vai kontrolas uh, deficītiem, kaut kas, kas tehniskā līmenī vēl tik ideāli nedarbojas. Mm, bet mums tas ir vispār ļoti labs rezultāts ar 1,7% ko secināja revīzijas palāta. Un pirmo reizi kopš 94. gada revīzijas palāta ir kvalificēts uh, atzinums par um, mm, komisijas uh, darbu. Lūk, 1,7 šis rezultāts, uh, tas ir ļoti labi. Tā kā mums prieks par šo atzinumu. Bet komisārs Hogans arī precizēs situāciju nākamnedēļ, uzstājoties par šo tēmu. Molto bene, grazie alla... Tātad paldies. Paldies visiem, kas uh, uzstājās arī komisijas pārstāvjiem. Un tagad došu vārdu vēlreiz Kārinai. Jā, uh, sirsnīgs paldies kolēģiem par visu. Uh, teikto un ierosinājumi. Es domāju, ka kopā tas, kas šodien šeit vēl tiek pieminēts, to iekļausim. Un esmu ļoti gandrīta par iespējamo viedokļu apmaiņu ar komisāru Hoganu. Ļoti jauki. Paldies, paldies Karinai. Un vēlreiz atgādināšu. 27. novembris 2013 ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Tagad turpināsim. Mūsu priekšpēdējais darba kārtības punkts, numur 11 darba kārtībā. Komisijas um, skaidrojumi. Šeit runa ir par uh, likumdošanas aktu attiecībā uz uh, sīpoliem, uh, krūmkokiem un spartaļiem. Mēs saņēmām uh, augļu un stādu audzētāju vēstuli, tādēļ gribētu dot uzreiz vārtu komisijai, lai uh, jūs varētu mums uh, skaidrot uh, šo jautājumu un noslēgumā uzklausīsimies arī GD Sante pārstāvis. Priekšsēdētāja kungs. Līdz šim komisija neko nav darījusi, lai dažādu augu, piemēram, āveņu, mēleņu un citu augļu audzēšanas licences tiktu turpinātas. Tas ir ļoti nozīmīgs daudziem nelieliem uzņēmumiem, kas ražo šīs, šos dažādos augus un augļus. Ir ļoti nozīmīgi, lai autortiesību likumdošanas akti netiktu attiecināti uz šiem augiem. Tas tāpat arī ir attiecināms uz ievadmojotām par puķu sīpoliem un spārģeļiem šis jautājums jau ir bijis skatīts, bet taču jāsaka, ka kopumā šis jautājums ir interesants Eiropas Savienībai. Šeit īpaši jāpieņem Nīderlandes tulpju sīpoli un tāpat zemeņu mel, aveņu melleņu ražotāji Polijā ļoti ir interesēti šo jautājumu risināšanā. Mums ir nepieciešams uh, likumdošanas izmaiņu projekts 19. pantu A paragrāfu jāmaina 1994. gada uh, regulā, kas ir regula 21.00 un uh, šāda būtu mūsu nostāja. Mums ir nepieciešams rīkoties tā, lai mēs varētu palīdzēt lauksaimniekiem uh, pagarinot uh, šo augšķirņu ražošanas iespējas. Paldies! Un tagad sveicu Dorotē Andrē kundzi. Viņa strādā Sante ģenerāldirektorātā. Lūdzu, jums vārds. Oui. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies visiem un paldies, ka ielūdzāt mani. Skaidrošu komisijas pozīciju attiecībā uz šo pieprasījumu. Pieprasīt dažādo sugu aizsardzības mehānismus. Mm. On va faire les changements pour celui qui a demandé. Oui, la prochaine. Ouais. Ok. Je sais pas, ça marche pas. Bah oui. Next. Ok. Ok. Ça va. Donc. Nu, tā tad pieprasījums pagarināt aizsardzības pasākums ir iesniegts jau 2008. Um, gadā. Tas tika iesniegts kopienas augļu šķirņu birojā. Tas skar spārģeļus un citas, citus augus, ļoti konkrēti zemenes 2009. gadā. Ir izveidota darba grupa, kas izskata situāciju, komisija, prasītāji un citi konstatēja, ka ir sarežģīti noteikt, kādēļ dažām sugām vajadzētu pagarināt šo aizsardzību. Tādēļ tika prasīts vairāk informācijas, pamatojot pagarinājumu nepieciešamību. Starplaikā komisija ir sākusi izvērtēt situāciju, ārējā izvērtēšana ir veikta. Tas skar vairākus uh, gadus, No 95. līdz 2011. gadam darbs ir veikts. Administratīvā pārvalde CPVO nolēma pārtraukt pārbaudu šajā jomā. Ārējā izvērtēšana, kas ir bijusi veikta, ir vērtējusi aizsardzības ilgumu. Šis izvērtējums ir parādījis, ka esošā sistēma labi darbojas, kā aizsardzības ilgums. Tas izliet no šī pētījuma ir proporcionāls uh, tam, kas ir nepieciešams sistēmai, ka uh, tā ilgums ir salīdzināms ar nacionālajām aizsardzības sistēmām. Tāpat tika konstatēts, ka prasītāji vēlējās uh, pagarināt šo uh, Uh, ilguma um, un citi um, šajā pašā sektorā strādājušie domāju, ka uh, šis aizsardzības līgums ir pilnībā pietiekams. Pēc uh, viso jautājumu izvērtēšanas un uh, pārbaudas rezultātiem uh, dalībvalstu eksperti, prasītāji, uh, ārvalstu biroji tikās vairākās sēdēs no 12. līdz 15. gadam. Uh, Un jāsaka, šis aizsardzības jautājums netika darba grupā skatīts. Tās nenolaiž to, ka 2016. gadā tika iesniegts oficiāls pieprasījums pagarināt aizsardzības ilgumu. To iesniedz CVV organizācijas priekšsēdētājs par spārģeļiem, um, avenēm, mellenēm, kazinēm un uh, puķu sīpoliem. Mēs esam atbildējuši un ģenerāla direktora vietnieks Niko Kungs ir atzins, cik nozīmīgs ir šis pieprasījums un cik nozīmīgi ir atgriezties pie investīcijām. Atgādināt to, ka izvērtēšanas, likumdošanas izvērtēšanas laikā. Situācija ir bijusi dalīta atkarībā no tā, kas ir uzstājies un kas par tiem jā, jautājumiem ir runāts. Protams, ka prasītāji mm, bija par pagarinājumu, bet tas tā nebija tā ar visiem runātājiem. Ir nepieciešama padziļināta analīze. Ko mainītu pagarinājums ne tikai šiem sektoriem, bet arī uh, patārētājiem un uh, dārzaugražotājiem. Tika teikts, ka ja maina likumdošana, tad tiek bāzes direktīva mainīta un pēc Lisabonas līguma tas būtu pieprasījums padomē par izmaiņām, lēmtu gan padome, gan uh, parlaments. Uh, koplēmu procedūrā un lai uh, sniegt atzinumu komisijai ir nepieciešams uh, pētījums par gan uh, vidējo um, aizsardzības ilgumu, gan augu skaitu, uh, sugu skaitu, kad uh, auga vairs nav uh, aizsargāti, kas saistās tā un tā tālāk. Nu, tā tad. Peut-être qu'il est bien. Tātad varbūt, ka jāpiemina arī tas, kāda ir likumdošana un kas notiek startautiskā līmenī. Tātad mēs, kopienas likumdošana, atļauj 25 gadu aizsardzības līmumu un 30 gadus atsevišķos gadījumos likumdošanu un starptautiskās konvencijas, piemēram, starptautiskā konvencija par auga aizsardzību piedāvā īsākus aizsardzības periodus. Vidējais ilgums ir 20 gadi, un mēs piedāvājam 25 gadu aizsardzību. Visgarākais piedāvātais uh, starptautisko konvenciju piedāvātais termiņš ir 25 gadi kokiem un vīnogulājiem. Un šeit mēs piedāvājam 30 gadus. Tātad mūsu sistēma aizsargā a, ilgāk. Mēs a, vakar esam saņēmuši atbildi uz mūsu jautājumu no CPPO organizācijas, sniedzot atbildi uz visiem mūsu jautājumiem un papildu pieprasījumiem, kādas esam noformulējuši. No mūsu puses, nu, man ir grūti šodien jums teikt. Ko komisija ir to darīs, šo atbildi esam saņēmuši vakar pēcpusdienā. Katrā gadījumā to pārbaudīsim padziļināti Un ja mēs vēlamies turpināt strādāt pie šī pagarinājuma pieprasījuma, tad jūs tikpat labi kā es zinat arī to, kāda ir procedūra likumdošanas ziņā. Nu, pirms tiek nosūtīts komisijas priekšlikums par regulas izmaiņām un lēmumu pieņem komisija un parlaments. Visam tam ir nepieciešams laiks, tāpat arī ietekams izvērtēšanai. Notiek konsultācijas ar daudziem iesaistītiem, ne tikai autoriem, bet arī tiem, kas ir kas ir audzētāji, un tāpat arī notiek konsultācijas ar patērētājiem. Tātad no mūsu puses tas nosaka, ka ir nepieciešams padziļināts pārbaudas periods dažādās valstīs pirms piedāvāt padomēji un uh, parlamentam pagarinājumu. Tātad komisija uh, veiks analīzes, vai tā ir pietiekami daudz uh, elementu, lai varētu šo ietekmes novērtējuma padomi varētu apmienāt tās pieprasījumā pēc vides, sabiedriskā un vides aspektu ietekmējumu programmas. Mēs pat labam izskatām visu dokumentu kopumu, ko saņēmām, un varēsim paziņot to, ko vēlamies darīt nākamo mēnešu laikā, jo pat laban izvērtēsim daudzos pielikumus, kādi mums ir atsūtīti, un tas būs mūsu nākamais darba uzdevums. Komisija pie tā strādās. Šis viss dosie tiks skatīts atbilstoši tā nozīmīgumam. Un, protams, apzināmies, kā šis pieprasījums pagarināt aizsardzības Um, laiku ir ļoti nozīmīgs. Priekšsēdētāji kungs, paldies, ka devāt man vārdu. Labi, paldies, sirsnīgs paldies. Andrē kundze. Belder kungs, lūdzu. Belder. Jā, danku vēl. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Visu pirms. Lielas paldies komisijai par šo visaptvērošo prezentāciju selekcionāru tiesības ir not nopietna sistēma, nu, lai kompensētu viņus, nu, lai pasargātu noteiktas šķirnes. Bet šai, šai sistēmai vajadzētu darboties efektīvāk, labāk. Mm, nu, mēs runājam par eh, spārdeļiem, kokaugiem eh, un principam un sīpoliem, un tas jau nav tik sarežģīti pagarināt eh, termiņu, kā tas tiek ierosināts, ir prātīgs risinājums. Es saprotu, kāpēc valstis to atbalsta, un es aicinu tā arī darīt. Tad raidīsim komisijai pozitīvu signālu. Uh, pēc iespējas ātrāk. Paldies! Un tagad Agņģu Andriju kungs. Paldies! Mēs um, runājam par principiem attiecībā uz self-snartu tiesībām. Uh, un principi ir labi, tas ir vienīgais uh, ieņēmumu avots, un uh, Eh, tur var būt ļoti daudz kļūdu, varbūt viņiem ir simts šķirņu sākumā un ar katru ir eh, problēmas, un tad eh, no visām jāatsakās rezultātā lieli zaudējumi. Bet šādi un tad viņam tiešām ļoti noveicas. Un tiek uh, saražots kaut kas, kas, ko grib visi. Bet uh, tas viens veiksmēs stāsts pieprasa daudzas kļūdas un mm, bieži daudz zaudējumu. Mm, bieži selekcionāri ir mm, nevis multinacionālas kompānijas, bet mājasaimniecības. Dažreiz viena ģimene, ka ļoti pareizi, ka viņam tiesības pieprasīt kompensāciju pār īpašam tiesību pārkāpumiem. Citādi jau vispār nav vērts ar to nodarboties, ja nav nekāda rezultāta. Un turklāt viņa var palaist tirgu uh, Uh, kaut ko pēc uh, smaga darba un atklāt, um, ka konkurence uh, dienu pirms tam laidis tirgu līdzīgu produktu nedaudz lētāku un pēkšņi viņu produktu neviens vairs nevēlas. Tie, kas pērka sīpolus, spārģeļus, kokaugus un tā tālāk, to dara, lai gūtu peļņu. Nu, tad kāpēc, uh, lai viņi noraidītu uh, to, ka intelektuālo īpašumu turētājs, um, īpašuma tiesību turētājs arī vēlas savu peļņas daļu? Es um, ne, nesen uh, uzzināju, ka, uh, lūk, uh, ma, uz manas zemes mājās uh, cukurbiešu ražu. Uh, kontaminēja nematodas, un, um, ja es to būtu zinājis, es nebūtu šos, šīs cukurbietas um, audzējis, um, bet rezultātā viens selekcionārs ir um, um, ir saražojis tādu cukurbiešu paveidu, kas uh, nav tas ir kas rezistents pret nematodēm. Un, um, lūk, tas ir viens tāds veiksmes stāsts. Bet nevien, neviens jau netraucēja lauksamniekiem izmantot tradicionālus produktus un uh, nepirkt, neiegādāties selekcionāru piedāvāto produktu. Uh, Um, bet galvenais piedāvāt viņam šīs izvēles iespējas. Paldies! Un tagad uh, jutēma. Paldies priekšsādātāji, paldies um, Eiropas komisijai uh, par prezentāciju, par ievadu šajā tehniskajā tematā. Es uh, redzu, kāpēc tiek ierosināts pagarināt termiņu uz pieciem gadiem. ļoti svarīgi, kā teica kolēģis, eh, nodrošināt, eh, ka augi kļūst eh, rezistentāki, mm, spējīgi paratoties, mm, pat ja tam nepieciešams vairāk laika. Tad vajadzētu pasargāt arī nelielus selekcionārus. Mm, vajadzētu viņam piedāvāt papildu aizsardzības pasākumiem. Un tas, teiksim, svarīgi arī taisnīgai konkurence ar lielākiem selekcionāriem. Komisijai vajadzētu precīzi norādīt, vai uh, ir vai nav iespējams uh, tieši šī papildu aizsardzība, jo es zinu, ka daudz MVU gaida skaidrojumus no komisijas puses. Labi, paldies. Um, Un uh, tagad, uh, um, bet, bet Anija vēl un pēc tam došu vārdu kolēģiem no DJ Sante. Jā, paldies, paldies komisijai par prezentāciju, bet nevajadzētu tik daudz runāt Eiropā. Mums jau notika plaša diskusija par uh, augu šķirņu aizsardzību, runājot par Monsanto. Un tagad mēs daudz ko atkārtojam. Es redzu, ko vēlas dažādas organizācijas, bet mēs varētu teikt, eh, pirms eh, vasaras eh, mums vajadzētu precizēt, kas notiks tālāk. Un, un tas ir precizēts pantā 294. Tur jau procedūra ir iezīmēta attiecībā uz sīpoliem, sparģeļiem, kokaugiem. Nevajadzētu zaudēt laiku runājot, tagad vajadzētu uh, tomēr parādīt, ka mums ir šīs pilnvaras un uh, rīcības spēja. Nu, labi, un tagad kolēģi no Digisante. Paldies priekšsēdātājiem, paldies uh, deputātiem par atbalstu. Um, šim priekšlikumam, selekcionāru tiesību uh, pagarināšanai, augušķierņu aizsardzībai. Nu, tagad mums ir dosjē, mēs tagad uh, zinām, ko mēs vēlamies, tagad sāksim to skatīt. Bet es zinu, ka procedūras ir ļoti smagnējas lai sagatavotu tagad šo lēmumu priekšlikumu, tad to vajadzēs izskatīt ietekmes novērtējumam mm, padomē, un mm, viņu secinājumiem jābūt pozitīviem par visu ķēdi, nevis tikai ķēdes sākumu. Ķēdes sākumā ir skaidrs, ka reakcijas ir pozitīvas, tur ir šie selekcionāri. Bet mm, kas tad ir patērētājiem vai Mm. ķēdes beigās eh, šis, eh, šī ietekme būs tikpat pozitīva. Nu, un ja izrādīsies, ka nav, tad eh, var lemt, ka pagarinājums nav vajadzīgs. Jā, komisija izlems, ka pagarinājums ir nepieciešams, tā veiks iesniegs attiecīgu priekšlikumu. Ja lēmums būs negatīvs, Un tas tā ir, ka šī diskusija jau kādu laiku turpinās. Es esmu atbildīga par šo tēmu jau daudzus gadus, bet nu nav tur viss tik vienkārši, kā izskatās, ja jau mēs par to runājam kopš 8. gada, tad kaut kas tur tomēr e, ir, kas neļauj virzēties uz priekšu. Nu, bet tagad ir šis jaunais priekšlikums, um, ko mēs nopietni skatīsim, un pirms vasaras solām Mm, solām nāk klājā ar um, lēmuma priekšlikumu. Labi, paldies jums, um, Andrei kundze. Un tagad mēs tuvojamies pēdējam punktam darba kārtībā šodien, proti uh, lau, Eiropas tīkla uh, Face uh, uh prezentācija. Uh, par izmēģinājuma projekta, par labu praksi siera ražošanai, rezultātiem. Un tā kā mūsu eksperti, kas uzstāsies ar prezentāciju, vēl nav klāt, tad mēs, uh, es izsludinu piecu minūšu pārtraukumu.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

Bene, colleghi, allora andiamo per l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dārgie kolēģi, nu, tad esam nonākuši līdz pēdējiem punktam darba kārtībām. Runa te ir par šo prezentāciju uh, face tīkla ietvaros uh, katru gadu tiek. Uh, īstenots pilota projekts un atgādinu arī, ka budžeta, pieņemtā budžeta ietvaros mēs veicam ekspostu novērtējumu pilota projektiem, lai pārbaudītu, vai investētie līdzekļi tika investēti liederīgi. Un tāpēc zaļo kolēģi arī ierosināja šo punktu novietot darba kārtībā. Pilotu projekta autori lūdzam pastāstīt vairāk par šo projektu, ko īstenoja sadarbībā ar Digisantē. Tur un ir par paraugu praksēm, nelielām sierotavām un siera darītavām. Uh, tas, uh, šis projekts, projekta mērķis ir piedāvāt pievienoto vērtību nelieliem ražotājiem. Nu, tā jūs varat arī paskatīties uz uh, to, kā izskatās veiksmīgi īstenotais pilota projekts un kā labas idejas tiek īstenotas praksē un attīstītas tālāk. Un kā tajā piedalās komisija. Uzreiz pēc uh, prezentācijas um, mēs esam sagatavojuši nelielu uh, degustāciju Jan Akas trešajā stāvā. Aicinām visus piedalīties tajā. Tā kā šī prezentācija būs garšīga prezentācija. Mm, pirms uh, došu vārdu kolēģi no FACE tīkla, vēlos sveikt arī Bernadette Lāžu un viņa ir siera ražotāju asociācijas priekšsēdētāji un arī pasaules aso asociācijas priekšsēdētāji. Bet runa ir nevis par ražošanu, bet par izplatīšanu. Katrā gadījumā paldies uh, par to, ka esat šeit, un lūdzu pastāstiet par jūsu projektu. Paldies, mans vārds ir Frederiks Blanšārs. Es esmu Ražotājs ražoja kāzas sieru Rona Alpas reģionā 30 km no Lionas. 90 kāzas mums ir un 25 gadus ražojam sieru. Tagad pēdējos astoņus gadus rūpējos par ražotājiem Eiropā. Sākām darbu 2009. gadā oficiāli apvienību nodibināja 2013. gadā. Pirmais lielais panākums šī tīkla darbā, pateicoties DJ Sante un lauksaimniecības komitejas atbalstam, ir šis Eiropas labās prakses vadlīnijas, kas ir attiecināmas uz uh, dažādiem amatiem un pienražotājiem. Tā tad stāstīšu par to, mm, kas reprezentē un kas ir šis satīklojums, ko sauc face. Tātad šeit kārtē redzat 15 gadus, kas ir pārstāvēts mūsu asociācijā. Tas ir diezgan daudz, tik jaunai asociācijai, kāda ir mūsu. Jūs redzat Norvēģiju, Holande, Zviedrija, Anglija, Īrija un līdz pat Dienvidu valstīm Grie, eh, Slovenija, Itālija, Spānija, kā arī Bulgārija, kas drīz iestāsies. Eh. Mēs esam arī noturējuši eh, dažādas sēdes. Igaunija, Dānija, Lietuva arī ir interesēts iestāties mūsu organizācijā aptuveni 3200 ražotāju, ražotāju amatnieku lielā apjomā, un tie ir vai nu piena produkti vai sīri, kas tiek ražoti. Tā tad divi uzņēmumu veidu tos pārstāvam, vai nu tiešām tos ražotājus, kas pārstrādā pienu, kas ražots viņu ganāmpulkos, vai pāris ganāmpulka apviņiem, vai arī tie ražotāji, kas pērk pienu no uh, fermām, kas ir ap viņiem nu, uh, vietējā mērogā. Tas var būt govs, um, uh, kazas, aitas, bifeļpiens. Mūsu uzņēmums ražot raksturo tas, ka tie ir pārsvarā ģimenes uzņēmumi, neliela apjoma, kas strādā reģionos un izēvielas mm, tiek no mm, reģioniem iegūtas un izmantotas tiek zanās mm, ražošanas metodas. Jāuzsver tas, ka mūsu ražošanas veids un mūsu tīkla veids attīstās, plašāk attīstās Eiropā, ir ļoti tāds liels pieprasījums tiem produktiem, ko mēs ražojam Eiropas a, eh, tirgos. A, patērētāji vēlas vietējos produktus, a, eh, zinām, autentiskumu, produktu kvalitāti un grib zināt, kur un kā produkti ir ražoti. Tas eh, nozīmē arī to, ka daudzi mūsu uzņēmumi turpina pastāvēt un attīstīties. Tā ir tendence Eiropā un pat arī visā pasaulē. Pat labi arī jāuzsver tas, ka mēs pārstāvam Eiropā tajos tīklos, kāda mums ir, aptuveni 40 tūkstošus mūsu veidu uzņēmumus. Tas ir, nu, teiksim, tāds ļoti darbietilpīgs uh, ražošanas veids. 100 tūkstošu darba vietas ir uh, tieši saistīts ar mūsu uh, darbu. Mūs ļoti bieži vērtē kā tradicionāli strādājošus, uh, kur apjoms samazinās, lai arī, uh, zinām, dinamiska attīstība un daudz darba vietu tiek radīts. Šādā veidā mēs redzam sevi, mēs esam dinamiska veida aktivitāte, tie ir cilvēki, kas strādā, kas drīzāk autonomi, Un jāsaka arī, ka šeit jāuzsver, mēs drīzāk esam tādi mazāk saņemoši lauksaimniecības subsīdijas kā citi ražošanas vai aktivitāšu veidi. Gribu pastāstīt arī par pārdošanas sistēmu. Klasiskā veidā tradicionāli mūsu ražotāji pārdod produktus tieši vai nu viņu lauksaimniecības ražošanas vietās vai tirkos pilsētās, bet tiek attīstīts arī citas tirdzniecības formas un administratīvie un arī politiskie lēmumi pieņēmēji Eiropas un nacionālā līmenī tiek informēti, ka mēs pārdodam arī mūsu ražojumus siera veikalos, a, vai arī restorānos, un tāpat arī lielveikalos. Mūsu uh, pārdošanas sistēma tiek paplašināta. Lielā apmērā mēs pārdodam mūsu produktus lieltirgotājiem arī. Ļoti, ļoti bieži mūsu ražotāji ir uh, iedzīvotāju ziņā mazapdzīvotās vietās un lai uh, atrastu klientus jādodas uz pilsētām. Un tādi lieltirgātāji ir tie, kas uh, sadala produkciju uh, lielveikaliem un citiem. Dažkārt mūsu produktus pat eksportē. Mēs ražojam tradicionālā veidā un ļoti bieži ar nepasterizētu uh, pienu. Mēs izmantojam vietējās uh, izcelsmes uh, ražošanas metodas, nu, piemēram, uz uh, koka paletēm, uh, dabīgajās, dabīgajos pagrabos, uh, izmantojot uh, iesaiņojumu augu lapās un filtrēšanu caur audumu. Tas viss ir ļoti nozīmīgi mūsu uh, jomai, jo tas tikai uzsver mūsu produktu autentiskumu. Nepasterizēts piens un tāpat arī tradicionālais ražošanas veids un arī tradicionālās karšvielas. Tas skaidro arī nelielo apjomu. Izmantojam tradicionālas ražošanas metodas, un tas ir darbietilgīgs process. Tātad, nu, kas mēs esam? Mēs esam uh, tradicionālai ražotāji, profesionāli ražotāji, kompetenti, zinām, kā radīt mūsu produktu. Tas ir nozīmīgākais uh, elements. Esam norūpējušies uh, par uh, sanitāro drošību, zinām, kā ražojam un zinām arī, kā uh, Šīs metodas ir jāizmanto, un to daram jau ļoti ilgi. Un tāpat arī ražotāju vadlīnijas. Tajās arī ir uzsvērts, ka mēs varam visnotaļ būt atbilstoši Eiropas ietvaram. Nu, pavisam skaidri, mums nav nekādi izņēmumi nepieciešama Eiropas reglamenta tam tikai piemērojumi un elastīga pielietošana. Nu, būtībā kādēļ esam radījuši mūsu apvienību? Tādēļ, ka globālā mērogā Eiropas regulējošais ietvers, ja to lasa, tad tas atļauj mums uh, eksistēt un attīstīt mūsu darbību. Tad, kad sākām tikties un dažādās asociācijas, kas apvieno Eiropas ražotājus, ļoti ātri sapramā, sapratām, ka problēmas, ar kurām saskaramies, ir kopējas un administratīvā daļā uzsver, ka mēs nevaram atbilst regulai un tika uzlikt jums dažādi noteikumi, dažādas sažģītas problēmas un nepieciešamība visu reģistrēt, to, ko mēs darām, un arī noteikta datu apstrāde ko var liels uzņēmums izdarīt, bet mēs, mazie uzņēmumi, tas mums prasa ļoti daudz laika, lai arī mums jau ir ļoti darbietilpīgs process ražošanai veikts. Tas nenozīmē, ka mēs nekontrolējam riskus. Mēs redzējām, ka saskaramies ar tām pašām problēmām, tādēļ apvienojāmies. Visnozīmīgākais mūsu aktivitāšu. Jautājums ir uh, aizstāvēt mūsu darbību Eiropas līmenī, gan uh, ražotājus, uh, amatniekus, gan pienražotājus. Nu, tā tad lobējam un veicam reprezentācijas Eiropas līmenī, un tāpat strādājam arī citos sektoros mūsu uh, jautājumi, ko skatām, ir higiēnas jautājumi un marketinga izplatīšanas pārvaldes jautājumi, tehnoloģijas, kā sirs tiek ražots vai piena produkti tiek ražoti. Ir sastāds tīkls internetā, ir pieejami padomi un tradicionālas ražošanas vadlīnijas katru gadu. Mēs atskaitamies organizācijā. Uh, par paveikto darbu un par to, kādā virzienā attīstāmies. Um, to daram uh, attiecībā uz mūsu administrāciju. Tātad mūsu produktu aizstāvību un uh, mūsu sistēmas uh, uh un ražošanas uh, veida atzīšana ir visnozīmīgākais mūsu skatījumā. Tātad mēs strādājam uzraugot visas tās problēmas, kādas varētu rasties. Nu, viena no a, problēmām ir nepastarīzētā viena a, jautājuma skatīšana, ir a, dažādi jautājumi par a, drošību, ir a, jābūt spējīgiem a, aizstāvēt mūsu ražošanas veidu un arī citas lietas, kas eh, varbūt tradicionālajā ražošanas procesā. Tāpat nozīmīgi ir teikt, ka aizstāvam noteiktas eh, pozīcijas eh, mūsu sektoru. Bieži vien vērtē tikai pēc tiešiem pārdošanas skaitļiem. Uh, bet nozīmīgi ir arī mūsu, mūsu, eh, nozīmīgs ir mūsu ražošanas veids, eh, un pat vairāk nekā pārdošanas veids ir dažādas problēmas atšķirīgas, kas uh, ir eksistējošas, un mēs mēģinām tās, risina, uh, mēs mēģinām tās risināt, piemēram, marķēšana un etiķetes. Arī piena izcelsmes marķēšana pie tā strādājam. Un bez tam tradicionālajā darbības veidi, elastīgums, elastīguma pielietošana, higienas prasību izpildē. Mēs strādājam pat labam pie jauniem noteikumiem par oficiālām pārbaudēm. Tā tad pavisam ātri. Mēs domājam, ka mūsu vadlīnijas palīdz ražotājiem uzlabot darbu ar sanitāriem riskiem viņu darba ateljē, un tāpat arī var izskaidrot, ko viņi dara uh, inspektoriem. Es domāju, ka tas ir viens no nozīmīgākajiem punktiem šajā darba rīkā. Tas ir darba instruments, kas uh, samazina barjeras, ar kurām saskaramies, un labāk ļauj sazināties ar administrāciju. Kādēļ tas ir izveidots? higienas prasības uzsver ražotāju atbildību un atbildību attiecībā uz rezultātu, kā arī izvirza noteikts TTP princips, tāpat arī atļauj uh, izmantot labās prakses vadlīnijas. Tādēļ to esam radījuši. Uh, un ir tādas valsts, kurās eh, šīs eh, labās eh, prakses vadlīnijas jau ir bijušas, kas ir bijušas spēkā nacionālā līmenī, taču attīstoties. Higienas pakotnē 2006. gadā daži noteikumi bija saistošāki, un tas līdz ar to atbilst visām nacionālajām prasībām, kādas tiek izvirzītas. noteikumi higienas jomā tiek uh, piemēroti, adaptēti veidam, kā mēs ražojam. Ir uh, dažādas problēmas, ar kurām saskaramies, uh, kādas skar lauksaimniekus. Un bija administrācija, kas apšaubīja rezultātus un saistības attiecībā uz, ko ražojam. Tātad šī profesionālā atbilstība un orientācija uz rezultātu mums atļāva veiksmīgi pielietot Eiropas atrisināt problēmas ar kādām saskārāmies dažādās valstīs, dažās vairāk nekā citās, taču mēs varējām risināt šos jautājumus. Un ļoti vienkārši atbildes veids gan nacionālā, gan citā līmenī. Attiecībā uz riska analīzes metodēm jāsaka, ka, nu, un dažkārt esam dzirdējuši arī tādu viedokli, ka jā, tas ir sarežģīti, bet tā nav mūsu kļūda, tā ir Eiropas, tas ir Eiropas dēļ. Tādēļ arī izstrādājam šādas valdlīnijas. Protams, ka var teikt, ka viss ir Briseles dēļ, bet nu, tas ir tagad lauksaimnieku ziņā pielietot noteikums tāds, kādi viņi ir. Pielietojot spākā esošos noteikumus. Jāsaka, ka tie nav visi noteikumi, ar kuriem ir problēmas, gan, bet gan to pielietošanu. Elastīguma instrumenti nav uh, pietiekami formalizēti, nav pietiekami labas zināšanas par šiem noteikumiem. Uh, un ļoti skaidri atšķiras situācija vai nu no valstīs, vai arī viens valsts dažādos reģionos attiecībā uz šīs Eiropas, šiem Eiropas noteikumu piemērošanas veidiem. Un dažkārt jaunās pieejas izmantošana netiek pilnībā akceptēta. Man liekas, ka arī jāsaka, tā ir tāda liela joma, kurā cīnāmies bija tāda tendence teikt, jūs esat tradicionālai ražotāji, eh, jūs mums patīk, jūs esat ļoti tipiski, jūs esat eh, ļoti nozīmīgi turismam, jūs esat eh, pozitīvi noskaņot, jūs pārdodat reģionos, taču jūs paliekat tādā izņēmuma statusā. Mēs negribam būt izņēmuma statusā, mēs gribam pilnīgi būt atzītā statusā. Tātad. Uh, elastīgums, kāds tas ir paredzēts vadlīnijās. Es jau daudz esmu par to stāstījis, bet kopumā šīs vadlīnijas ļauj mums sniegt piemērus par elastīgumu, kas tiek izmantots dažādās dalībvalstīs, tātad, ko, kā šo elastīgumu var piem, piemērot, izmantojot dabīgos pāgrabus vai uh, koku, tāpat arī te notiek nu, kontroli pār antibiotikām, kas tiek izmantotas šo ražojumu izstrādē. Tas ļauj uh, labāk saprast, kā to var izmantot, zinot, ka tas viss jau ir izmantot citās valstīs. Tāpat arī ražotāju asociācijas katrā valstī var pārbaudīt, vai šīs vadlīnijas tiešām tiek piemērotas un kā veicas ar šo vadlīniju piemērošanu. Taču elastīguma problēma ir tāda, ka elastīguma piemērošana ir atkarīga no dalībvalstu gribas, un Eiropa te nevar iejaukties. Tieši tāpēc, strādājot pie vadlīniju izstrādes, mēs varējām teikt, ka jā, mēs esam par elastīkumu, bet katra valsts tomēr nospriedīs, kā tas tiks darīts, un šeit ir atšķirības. Ko mēs esam ieguvuši? Mēs vēlējāmies, lai mūs neizslēgtu no šīs higienas pakotnes, un to mums arī ir izdevies. Tātad mēs esam panākuši, lai šie tradicionālie produkti tiktu atzīti. Tieši ar vadlīniju apstiprināšanu mums izdevās to panākt. Vadlīnijas eh, tātad tika pieņemtas. Eh, donc, euh, pour ce, pour ce côté-là, on, on, on est très, très content. Tātad te mēs varam būt ļoti apmierināti. Mēs vēlējāmies, lai ražotājiem būtu vienkārši instruments, kas ļautu viņiem uh, nodrošināt visu higienas standārtu ievērošanu. Ir ļoti grūti nodrošināt šādus vienkāršus instrumentus, ko akceptētu gan ražotāji, gan arī kontrolas iestādes, kas parasti ļoti rūpīgi pēta, vai tiesība akti ir piemēroti. Tātad mēs vēlējāmies tādu ļoti skaidru un praktisku um, gīdu, praktiskas vadlīnijas uh, un bet vajadzēja tomēr panākt, lai ražotāji um, varētu arī iemācīties šīs vadlīnijas izmantot, un tieši tāpēc mēs izmantojam um, Teach Easy um, aplikāciju. Šeit mēs eh, tāpat arī domājam par izņēmumiem vai arī par pielāgošanos noteikumiem. Šeit neko nesam īsti iegūši, nu, ne, ne visus esam iegūši, ko vēlējāmies. Mums ir rekomendācijas, bet uh, diemžēl, nav pilnīga apstiprinājuma. Ko mēs vēl varētu iesākt? Mēs ja turpināsim strādāt. Esam um, sākuši jau šo darbu. Šorīt no rīta mums bija tikšanās ar Sānti ģenerāla direktorātu un arī ar vairāku dalību valstu administrācijām. Mēs mēģinam uzsākt dialogu ar kontrols iestādēm. Tāpat arī iesaistām um, ražotāju asociācijas un administrāciju, vai nu tas būtu vietējā vai Eiropas līmenī. Mēs vēlētos, lai šīs vadlīnijas tiktu pārņemtas arī inspektoru apmācībā. Mēs uzskatām, ka vadlīnija princips, jeb elastīguma princips, ir iekļauts arī uh, mācību programmā mm, For Safer Food. Tāpat arī mēs vēlamies sniegt informāciju ražotājiem jau pieminējušo Tīčīzī projektu. Un es domāju, ka uz vietas mums būs vajadzīgi arī tehniski atbalsta līdzekļi ražotājiem. Vajadzēs attīstīt tīklus, lai ražotāji, kas saskaras ar problēmām, varētu um, gūt palīdzību no uh, kompetentiem tehniķiem. Tātad. Tā, Vadlīnijas ir bijušas ļoti veiksmīgs rīks, jeb pirmais etaps, lai mūs sākt iepazīt. Vispārīgāk runājot, un tie varētu būt arī secinājumi, vēl neatrisināta problēma, kuru es gribu vēlreiz atkārtot, ir tā, ka elastīguma piemērošana vēl ar vienu ir atkarīga no uh, dalībās labās gribas, un tas rada ļoti liels atšķirības starp ražotājiem dažādās dalībvalstīs. Mēs esam pārsteigti, ka Eiropa tomēr nav radīta visiem. Mēs vēlētos, lai šīs iespējas, kas ir izmantojamas vienā valstī, varētu izmantot arī citur. Mēs šeit balstāmies uz mūsu produktiem. Jā, iespējams, ka daži produkti nav tik droši kā citi, bet Mēs tomēr balstāmies šeit uz eh, zinātniskiem rezultātiem. Veidojot šīs vadlīnijas un uzlabojot eh, higienas praksi mūsu ražošanā, mēs eh, vēlamies veicināt to, lai šī elastīguma problēma tiktu pārvarēta. Mēs arī šeit gaidām atbalstu no Eiropas. Otra problēma - tā ir vēl sarežģītāka. Mēs redzam šajā kartē, ka no 28 valstīm mūsu tīklā ir tikai 15. Ir ļoti būtiski, lai mums pievienoties jaunas valstis ar jauniem ražotājiem, tāpēc, lai šie ražotāji nepaliktu izolēti. Šādu ražotāju organizāciju veidošana ir sarežģīta un tā aizņem daudz laika. Vēl vēlējos norādīt, ka mums ir svarīgi parādīt gan dalībvalstu, gan Eiropas iestādēm, ka mūsu īpatnības ir saistītas tikai ar mūsu ražošanas veidu, nevis ar izplatīšanas veidu. Un šeit runa par marķējumu. Mums bija gadījums, kad Notika vietējā tirzniecība tikai ar vienu starpnieku, un es nevaru pateikt, kāda ir mana sieru uzturvērtība, ne jau tāpēc, ka es eh, pārdotu eh, visu pats vai caur vienu starpnieku, bet eh, tāpēc, ka piens atšķiras katru mēnesi. Un arī manā siera garša līdz ar to ir atšķirīga. Es strādāju ar rokām, izmantoju tradicionālas metodes un iespējams, ka līdz ar to mm, mm, siera kvalitāte nevienmēr ir viendabīga, un es līdz ar to arī nevaru pateikt, kāda ir mana siera uzturvērtība. Tāpat arī man ir ļoti sarežģīti un grūti uh, bieži um, mainīt ar laboratorijas, um, bieži mērīt ar laboratorijas metodēm manas sieru uzturvērtību, un līdz ar to pēc tam ir jāmaina arī mēr, marķējums. Tieši tāpēc mēs esam ieviesuši šos noteikumus par marķēšanu. Šī problēma ir uh, vispārēja un attiecas uz visu mūsu ražošanas sektoru. Paldies! Paldies par uzmanību! Bene, grazie, veramente molto interessante. E... Lielas paldies, ļoti interesants stāstījums. Es vēlētos jūs apsveikt par šī tīkla izveidi un uh, apsveicu arī par uh, jūsu paveikto darbu. Paldies par prezentāciju. Ir pieteikušies runāt vairāk runātāju, Žozē Bovē, piemēram, bet viņš nav no zālē. Uh, Eriks Andrijo. Lielas paldies priekšādātāji. Esmu ārkārtīgi priecīgs un liels paldies par jūsu sagatavoto prezentāciju. Es jūtos saviņots šīs prezentācijas laikā, jo mani patiešām priecē šāda veida iniciatīvas un šis pilotprojekts, kas ir ļāvis apvienot tik daudz biedrus. Un Stefāns Defols šķiet arī bija daļa no šīs struktūras, jo tieši viņš iestājās par šo uh, vadlīniju izveidi. Es eh, domāju, ka līdz ar to mēs varam um, viņu mm, atcerēties un pieminēt un paturēt labā piemiņā. Es domāju, ka jūsu teiktais to ļoti labi apliecināja. Pašlaik mēs ļoti daudz runājam par konkurētspējas kultūru, mēs eh, bieži vien domājam par to, kāda būs kopējās lauksaimniecības politikas nākotne, un jūs pierādījāt, ka šis Eiropas lozungs tomēr vēl ar vienu ir dzīves. Mums, proti, mēs esam vienoti daudzveidībā. Šķiet, ka tas ir otrais pāns, un tas arī ļoti parāda, ka lauksaimnieku daudzveidība ir ļoti liela Eiropā. Jūsu radītais ir tikpat konkurētspējīgs kā citas, cita veida lauksaimniecības radītais. Uh, Es pašlaik eh, rakstu ziņojumu kopā ar Garsīs kungu, kur mēs eh, runājam par eh, kazaudzēšanu. Un šeit mēs rādzam, ka situācija ir ārkārtīgi atšķirīga visā Eiropā. Un te ir runa ne tikai par kultūras un geogrāfijas atšķirībām, bet arī par lauksaimniecības metodēm. Un bieži vien um, Mm, šāda veida mm, lauksaimniecība notiek arī ļoti sarežģītos apvidos, kur ir kalni, kas ir grūti pieejami, un jums ir izdevies uzturēt ekonomiku šādā reģionā un pie tam darīt to ļoti konkurētspējīgi. Tātad, uzklāsot šādas iniciatīvas, es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā šo milzīgo daudzveidību, jo tā ļauj mums dot Eiropai arī pievienoto vērtību. Protams, mēs nedrīkstam arī aizmirst par jūsu teikto attiecībā uz mūsu rīcības ietekmi uz jums, uz jūsu ražošanas un arī izplatīšanas metodēm. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šādas aktivitātes varētu attīstīties, un arī domāju, ka kopiena šeit ir palīdzējusi. Apsveicu jūs, jūs esat mani uh, patiešām iepriecinājis un pārliecinājis, un uh, es tagad esmu sapratis, ka nav sliktu vai labu uh, lauksaimniecības virzienu. Es uh, domāju, ka tas ļauj mums arī nodrošināt šo vienotību. Es uh, domāju, ka mēs varam tikai priecāties pār tik labiem produktiem. Francijā sieru daudzveidība ir ļoti liela, šie produkti nav vienādi, bet tas nenozīmē, ka to kvalitāte nebūtu izcila. Šīs metodas tiek eh, izmantotas um, ļoti dažādā veidā, bet tās nekādi nekaitē Eiropiešu veselībai. Lielas paldies, ir ieradies arī Žuzē Bovē, došu viņam tulīt vārdu. Jā, labdien! Pirms 40 eh, gadiem es būtu ļoti labprāt saņēmis eh, šādas vadlīnijas, tad, kad es eh, ražoju šādus sierus. Tolēk man bija administrācija, kas man lika darīt tādas lietas, kas absolūti neatbilda manai lauksaimniecības praksē. Tolēk es par laimi jau biju arotbiedrībā, un es teicu, lai viņi mani netraucē. Bet neskatoties uz to visu, visiem ražotājiem desmitiem gadus ilgi neklājās viegli, un ļoti daudziem ražotājiem arī nācās bankrotēt, jo tas, kas viņiem tika prasīts, absolūti neatbilda viņu kapacitātei. Dažkārt tā bija runa par finansiālo kapacitāti, un citreiz arī neatbild viņu ražošanas praksē. Es domāju, ka pateicoties eh, šodien prezentētiem darbam, mēs esam pilnībā nomainījuši laikmetu. Es domāju, ka šīs vadlīnijas ļauj mums eh, pāriet no līdzekļiem pie mērķa. Tātad ražotāji vairs nav spiesti piemērot eh, šos formālos noteikumus. Tātad te ir runa par veidu, kā tiek sasniegt šis rezultāts, un galu galā tieši rezultāts ir pats svarīgāk, svarīgākais. Tas ir tas, ko zemnieki, ko ražotāji vienmēr ir prasījuši, un ko beidzot Eiropas Savienība ir sapratusi. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Un tas, ka administrācija to akceptē jau nacionālā līmenī un ka uh, tas tiek uh, ieviests uh, reģionos vai departamentos Francijā, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Es vēlējos jūs par to apsveikt, un es uh, vēlējos arī apsveikt mūs visus par to, ka tas ir bijis kolektīvs darbs. Ļoti daudz arī šeit no parlamenta ir bijuši iesaistīti, un jo īpaši es gribētu apsveikt kādu konkrētu cilvēku, jo tieši šī persona bija tā, kas palīdzēja visu to virzīt uz priekšu, un es vēlētos pateikties Mišelam Duponam par viņa milzīgo ieguldījumu šo vadlīniju izstrādē. Paldies! Tout à fait. Conclusion. Ok, ok, ok, excusez-moi. Madame Aguilera. Gracias, Agilēras kundze. Lielas paldies, priekšādātāji. Patiešām šī ir ļoti interesanta iniciatīva. Es vēlos apsveikt zaļo grupu par to, ka viņi ir uzaicinājuši pie mums šo tīklu, kas veic ļoti nozīmīgu darbu. Andalūzijas reģiona vārdā es vēlējos norādīt, ka es strādāju pie eh, šādu mazo ražotāju jautājumiem. Šie mazie ražotāji mēģina palielināt savu produktu pievienoto vērtību. Kā jau norādīja Bovē un Andrio kungi, šī ideja ir eh, lieliska. Mēs uh, tagad uh, iepazīstinām lauksaimniecības komiteju ar uh, šīm vadlīnijām par labu higienas praksi. Tieši tāpat kā Bovēkungs, es arī varētu teikt, ka būtu bijusi ļoti priecīga par šādām vadlīnijām daudzus gadus atpakaļ. Tātad vēlreiz liels uh, paldies visiem, sveicu arī mūsu viesus redzu šeit eh, um, kādu paziņu, paziņu no Granadas, no visjaukākās pilsētas pasaulē, nevēloties nevienu apvainot. Sveicu viņu un sveicu arī visus pārējos, kas ir atbraukuši uz Briseli, lai mūs iepazīstinātu ar šīm vadlīnijām. Protams, nevēlos jūs tikai sveikt par jūsu paveikto darbu, Cilvēkiem no reģioniem eh, šis darbs ir ļoti nozīmīgs. Kā Marija Hēsos zina, mūsu reģionā ir kāda neliela pilsētiņa, kurā ir cilvēki, kas ir nolēmuši palikt šajā ciematā, radot eh, tur darba vietas. Tas ļauj pievienot vērtību, tas ļauj nodrošināt arī zināmu saskaņotību šajā reģionā. Tam visam ir arī sociālā pievienotā vērtība. Es domāju, ka, ja mums būtu vairāk šādu iniciatīvu, tad būtu daudz mazāk cilvēku, kas atstātu lauku apvidus. Mums vajadzētu atbalstīt šādas iniciatīvas. Uzskatu, ka šīs vadlīnijas ir tāds kā pionieris šajā jomā. Es zinu, ka ir arī um, citi projekti, kas strādā ar šādiem mājražotāju produktiem, un redzu, ka ir panākts ievērojams progress pie siera. Francija e, ir uzsākusi šo procesu. Mēs mēģinām e, sekot līdzi Francijas piemēram Spānijā, un tieši šādā veidā arī vajadzētu virzīties uz priekšu. Um, mūsu administrācijā mums nācās eh, uzspiest noteikumus šāda veida siera ražošanai. Veselības inspekcijas uzskata, ka šāda veida mājražotāji ir tieši tādi paši kā lielās fabrikas. Jā, Iespējams, ka tas ir līdzīgi. Viņi abi ražo produktus, kas nonāk pārtikas ķēdē, bet izmantotās metodas ir atšķirīgas. Uzskatu, ka šādas vadlīnijas un līdzīgi projekti var dot pievienoto vērtību. Mums vajadzētu novērst to, ka ražotāji saskaras ar tik milzīgām problēmām Eiropā, un šeit nav runa tikai par sieru, te ir runa arī par daudziem citiem produktiem. Uh, Ļoti labi rezultāti, apsveicu jūs ar paveikto, bet mums priekšā vēl ar vienu ir izaicinājumi. Mums ir jādomā par vārda mairažotājs jeb artesānu izmantošanu uz produktiem. Ja mēs vēlamies, lai patērētāji patiešām varētu o, uh, gūt vērtību no šīs, šī apzīmējuma, tad mums vajadzētu novērst, ka arī lieli ražotāji liek uh, tādu pašu apzīmējumu saviem produktiem. Līdz ar to patērētāji tiek maldināti. Šeit ir runa par uh, mm, saimniecību ražojumiem, par produktiem, kas tiek ražot īpašos apstākļos, un patērētāji ir gatavi piemaksāt vairāk par augstāko kvalitāti. Uh, Eh, tagad eh, Būdas kungs. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos eh, apsveikt mūsu kolēģi, kurš prezentēja šo, mm, šīs higienas vadlīnijas. Šādas vadlīnijas ir vajadzīgas Eiropas Savienībā ne tikai siera ražojumiem, bet arī citur. Uh, Es kopā ar eh, Dantēne kungu biju Francijā un arī Austrijā, kur mēs apmeklējām šāda veida ražotnes. Un mm, patērētājiem šādas ražotnes ir vajadzīgas. Taču Rumānijā ir noticis tā, ka ļoti daudzas tādas ražotnes ir slēgtas. Mēs nevarējām saprast, eh, kāpēc eh, šādas pienotavas ir vajadzīgas. Mēs nesapratām, ka arī tās dod savu pievienoto vērtību. Ļoti bieži inspektori veic inspekcijas un uzliek sodus, pat nesaprotot, kas notiek šajā ražotnē. Šie inspektori nekad nav viesojušies zemnieku saimniecībā, un a, viņi visu dara tīri teorētiski, un viņa galvenais mēķis ir uzlikt sankcijas. Mums a, vajadzētu ņemt vērā jūs labo piemēru un to izmantot. Eiropas parlaments jūs vienmēr atbalstīs. Mēs patiešām ticām šāda veida mazajām ražotnēm. Vai jūs esat apsvēris iespēju izveidot paši savus um, veikaliņus, savas tirsniecības vietas, lai viss nebūtu jāpārdod uh, tikai uz vietas vai izmantojot uh, citus veikalus? Tātad, vai jūs esat domājuši par to, ka jūs varētu veidot paši savas tirzniecības vietas vairāk apdzīvotās vietās. Vai jums ir bieži kontakti ar Rumāniju? Kāpēc Rumānija nav jūsu tīklā? Petīras kundze. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Paldies, priekšādātāji. Es eh, apsveicu mūsu viesus priecājos par viņu paveikto darbu un sagatavotajām vadlīnijām. Krīze piensaimniecības nozarē ir vērojama visās mūsu dalībvalstīs. Man ir radies iespējas, ka visvairāk šī krīze ir ietekmējusi tieši jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis Eiropas Savienības austrumu pusi. Uh, Piensaimnieku skaits Horvātijā pēdējo dažu gaidā, gadu laikā ir sarucis par 60%. Pagājuši gadu mēs importējām 281% vairāk piena nekā 2012. Eh, gadā. Tas eh, parāda, cik eh, izplatīta ir krīze šajā nozarē. Mums ir jāmeklē citi risinājumi. Pašlaik piemērotie pasākumi ir nepietiekami. Jūs uzsvērāt, ka ir ļoti svarīgi palīdzēt uh, ražotājiem, palīdzot viņiem organizēt šos tīklus. Es jums piekrītu. Kā jūs rīkojaties? Ko jūs rekomendētu citām dalību valstīm? Tām dalību valstīm, kurām vēl šādu tīklu nav kā šādus tīklus ir eh, iespējams eh, izveidot, kā šiem piensaimniekiem vajadzētu organizēties. Tāpat arī, kā jūs domājat, kādas regulas mums vajadzētu pieņemt, lai uzlabotu situāciju, ko jūs sagaidāt no mums, eh, no deputātiem? Kā mēs varētu grozīt esošās regulas, lai uzlabotu jūsu darbu? Liels paldies! Petīras kundzei tagad eh, pēdējais runātājs. Presidente, bueno, yo también me sumo a las felicitaciones y también agradezco. Paldies, es arī vēlētos pievienoties apsveicēju pulkam. Priecājos, ka esat eh, atbraukuši tik tālu ceļu, lai prezentētu šīs vadlīnijas. Ļoti daudzi, kas eh, darbojas šajā komitejā, ir jau um, redzējuši šo situāciju no dažādām perspektīvām. Mums ir uh, bijusi pieredze ar uh, cīņu par uh, šiem um, mairažotāju produktiem, par uh, to tirzniecību, uh, tiešo tirzniecību no ražošanas vietas. Tāpēc es gribētu zināt, uh, kādus soļus vēl vajadzētu veikt administrācijai. Kas būtu jādara parlamentam un komisijai, lai eh, šīs vadlīnijas varētu izmantot, lai visas Eiropas Savienības dalībvalstis varētu panākt progresu? Un beigās vēl pāris jautājumu. Kādi konkrēti priekšlikumi jums ir attiecībā uz mārķējumu? vai šeit būtu jāparedz izņēmumi, vai varbūt marķējumam būtu jābūt pilnīgi citām, kas būtu jādara, lai tas vairs jums neradītu grūtības. Pēdējais attiecībā uz mums, Eiropas parlamenta deputātiem, eh, es redzēju, ka visas politiskās grupas apsveic šo iniciatīvu. Es eh, gribētu, lai mēs uzņemtos atbildību un kopīgi domātu par to, kā mm, virzīties uz priekšu. Tu teici, kā tevi tas uztrauc, un arī domājot par ārotbiedrībām, man tas šķiet uztraucoši. Pat tiešām šie mazie uzņēmumi, jeb šis vārds mājražotāja produkts vai artizināls produkts bieži vien parādās uz šiem ražojumiem, bet tas nekādā veidā netiek aizsargāts vajadzētu domāt, kā varbūt iesaistīt pašvaldības. Ja šeit tiktu nodrošināts regulējums, tad mums uh, vajadzētu panākt, lai šī, šo definā, definīciju ļaunprātīgi neizmanto uh, lielie ražotāji. Galīcijā bija cīņa par to, lai uh, lielie rūpnieki nesāk izmantot uh, šo apzīmējumu. Paldies! Um, kolēģi. Lieliski jūsu tīkls un kā tas darbojas um, Eiropas mērogā. Mēs dzirdējām no viesiem, ka lūk, šīs iniciatīvas tiek arī aktīvi atbalstītas. Varbūt daži noslēdzoši vārdi. Paldies! Pirmā lieta, ko gribu teikt, um, Andrija Kungs uh, teica, ka viņš ir emocionāls. Es arī esmu emocionāls. Uh, Man nav tas pieradums, un es, godīgi sakot, uzstājoties, aizmirsu pateikties visiem deputātiem, kas mani atbalstīja pašā sākumā, deputāti no Francijas, un arī Polijas, un, un uh, man, diemžēl, nav saraksts līdzi, bet paldies visiem, kas jau no paša sākuma sniedza mums šo vērtīgo atbalstu, un tīpaši Mišēlam Dipontam paldies, kurš uh, Eh, bija klāt arī visos mediju notikumos, konferen preses konferencēs, gan Strasbūrā, gan Briselē. Paldies! Bez viņa tas nebūtu bijis iespējams. Par mūsu organizācijas iespējām, kāpēc um, uh, Rumānija un tad arī Žazebuvē jautājums uh, eh, 40 gadi, kāpēc 40 gadus uh, Francijas administrācija um, mums uzspiež muļķīgus noteikumus Nu, lūk, um, tāpēc mēs arī, uh, mums arī bija jāapvienojas un uh, jāizveido sava struktūra. Nu, un uh, tā kā ar Francijas administrāciju nekas nebija iespējams, mēs sākām runāt ar citām tīkla valstīm, kuras interesēja šī jautājuma. Lūk, Igaunija, Lietuva, Rumānija, Dānija. Šīs valstis bija interesētas. Vairāk varbūt eh, Austrum Eiropā vērojama šī problēma, bet ne tikai, kā jūs varat redzēt. Nu, tad mēs attaicinājām šīs valstis piedalīties, un šī administratīvā problēma turpina pastāvēt ar ļoti striktam piemērošanas interpretēšanas iespējām. Lūk, elastīgums, eh, ko pieļauj regulas neobligāti tiek transponēts dalību valstu līmenī. Katra dalību valsti ir iespējas pielāgot savu likumdošanu. Nu, tad varbūt dalību valstiem vieglāk pieņemt šo lēmumu, vai viņam trūkst informācijas, vai viņam trūkst kapacitātes veikt kontrolas. Un, nu, lūk, tās atsakās no elastīguma jo tad inspektoriem jābūt kompetentākiem tieši mūsu jomā, jāskaidro, kā uh, viņi dara, kāpēc viņi dara un ko viņi dara. Ar uh, Grieķu un Bulgāriju tagad arī uzņemti kontakti, un mēs uh, strādājām uh, visos virzienos, bet nu, pagaidām šīs valstis ir, nav tik labi organizētas attiecībā uz ražotāju organizācijām. Uh, ražotāju struktūram. Nu, kā mēs esam varējuši tik labi organizēt mūsu darbu, nu, tas uh, prasīja laiku. Un, um, nu, lūk, šī rokas grāmata ir uh, šīs vadlīnijas tapušas uh, ar ražotāju palīdzību. Mm, sīka ražotāji nāca pie mums un stāstīja, ko viņi var un nevar izdarīt. Un, uh, Mēs, eh, tehnoloģi, speciālisti, eh, eksperti uz vietas, eh, devāmies, devāmies tātad uz vietas ar ekspertiem, ražotājiem un stāstījām, kā piemērot Eiropas noteikumus. Nu, tagad tas ir atspoguļots šajā, rop, šajā, šajās vadlīnijās. Bet, nu, katrai valstī, protams, jāstrādā un pie šī aspekta. Mēs varam izstāstīt, ko mēs darām. Principā tagad eh, mums ir nepieciešams eh, tieši finanšu atbalsts lielākoties, jo mēs eh, esam mazas struktūras, asociācijas un mums ir maz līdzekļu. Par marķējumu problēmu Mūsu prasības šeit ir ļoti vienkāršas. Ir pāns, kas ļauj, pieļauj atkāpi attiecībā uz uzturmarķējumu, kurš uh, nosaka, ka mazām darītavām, kas ražo tradicionāli, tātad iespējams šo atkāpi piemērot. Un, lai tā būtu, bet tam tas jāpapildina uh, ar tekstu, ka jāpārdod vietējā līmenī, vai arī ar pēc iespējas vairāk starpniekiem. Un, ja tagad mēs šo atkāpi piesaistam šiem, šiem komerc noteikumiem, noteikumiem attiecībā uz izplatīšanu un realizāciju, tas palīdzētu atrisināt problēmu, jo es ražoju Rondē Alpu reģionā, patērēt atrodas Parīzē, uh, Nu, tagad eh, cilvēki, eh, kas eh, transportēs manu sieru no manām mājām uz Parīzi, ir vairuma tirgotāji. Un pagaidām noteikumi nosaka, ka man jāuzliek, jāpropēc par šo uzturu marķējumu, un es nevaru to izdarīt. Tur tā problēma pagaidām. Te atkal ir elastīguma problēma problēma ar šo ietvaru. Es nevaru piespiest dalību valstis piemērot elastīgāk noteikumus, mēs to saprotam. Nu tad uh, vismaz izveidojiet uh, ekspertu grupu uh, Eiropas Savienībā, lai uh, inspektori varētu apmainīties informāciju ar ražotājiem, kā piemēram mūsu asociācija, lai mēs uh, stāstītu par to, kādas problēmas mums ir ar likumdošanas īstenošanu, mm, lai mēs viņiem pateiktu, kur mums trūkst elastīguma un lai visu valstu kontrolētāji, inspektori varētu dzirdēt, sadzirdēt mūsu rūpes. Un tīpaši valstis, kur um, lielas problēmas ar elastīgumu varbūt uh, sadzirdot, ka citām valstīm kas eh, ievieš elastīgākie, mm, elastīgumu un to piemēro praksēm, mm, iet labi, varbūt mm, tās arī mainītu savu attieksmi. Nu, lūk, eh, Eiropa eh, vietējā līmenī, nu, to ir sarežģīti nodrošināt. Mēs esam no dažādām valstīm, mēs ražojam te ļoti lo lokāli, vietēji, Mēs bieži nerunājam kopīgu valodu, bet eh, viss ir iespējams. Un eh, vēlos pateikties kolēģiem no daudzām valstīm par šo vadlīniju sagatavošanu un par šo veiksmes stāstu. Paldies! Felicidades! Oh, Felicidades! Apsveicu! Apsveicu vēlreiz! komitejas vārdā un visu deputātu vārdā apsveicu jūs vēlreiz un pateicos par jūsu darbu. Tās attiecas uh, uh, arī uz visiem, kas uh, strādā šajā nozarē. Darba kārtības punkti tagad eh, viss ir izsmelti, un tagad mūs gaida siera produktu degustācija trešajā stāvā Jan ēkā restorānā. Pulksten 18. Tagad mēs pabeidzām darbu nedaudz agrāk. Nu, jums ir vēl pusstunda līdz pulksten 18. Bet tad trešajā stāvā notiks šī siera degustācija. Rīt savukārt darbus turpināsim pulksten deviņos. Ceru jūs visus redzēt rīt no rīta. Thank you.